Okay, colleagues, I'm going to begin the meeting. Kolēģi, sāksim darbu. Viena no problēmām, un es uzrunāju jaunos deputātus, redziet, kas notiek, kā notika vakar, kad mēs sākam, sākam eh, vēlu sanāksmes, mēs iekavējam, mēs zaudējam laiku, un tad nāk priekšā kaut kas interesants, par ko mēs vēlamies izteikties, un uh, beigās parādās grūtības. Cits jautājums ir tas, ka es gribētu sākt laicīgi visiem deputātiem, kuriem ir ierad, izdevies ierasties laikā, gribu norādīt savu vadības stilu, kas gribu sākt laikā no septembra. Mēs vienmēr sāksim laikā, neatkarīgi no tā, cik ir klāt. Cits jautājums jaunajiem deputātiem varētu būt eh, noderīgi izskaidrot atsevišķus eh, jautājumus, kā mēs strādājam komitejā, varbūt neizprotams, tā skaitā mobīlo telefonu izslēgšanu vai to atstāšanu klusajā reģīmā. Katrā ziņā šos visus jautājumus es izskaidrošu vēlāk eh, taiskaitā nozīmīgus jautājumus, tāds kā budžeta jautājums, par tiem mēs visu, visu izrunāsim septembrī, oktobrī, tur būs daudz arī sīkāku skaidrojumu. Un tagad man ir daži priekšsādātāji paziņojumi. Šorīt ir komisijas paziņojumi par imigrācijas jautājumiem, kas jūs visus interesē. Un vēl pirms tam es gribētu ziņot, ka pirmkārt Kā jau vakar sacīja jauniem deputātiem, tie būs ļoti svarīgi, un tie attiecas uz referenti iecelšanu un ja ir citi jautājumi, kas ir jāapstiprina, tie vienmēr jāapstiprina sēdes sākumā. Ja jūs personāls ir klāt, tad, tad tie dzirdēs lietas, kas attiec uz jums personiski. Tātad paziņojumi šorīt par nepabeigtiem jautājumiem saskaņā ar proc, eh, reglamentu punktu 209 pantu jautājumu, kas ir iesākti iepriekšējā parlamentā, tiek iecelti referenti likumdošanas aktiem sarunu procesā. Grupas ziņo par tiem deputātiem, kuri vairs nav lībe locekļi. Tiek lūgts iecelt jaunus referentus steidzamākajiem jaunā jautājumiem un saskaņā ar šiem principiem sekojošie. Ja Eh, referenti ir atkal apstiprināti pēc sola no tautas partijas grupa, Eiropas Savienības Šveicis nolīgums, eh, Intveldi no Aldi grupas pār nolīgumu ar Kanādu, pār, pasaži, pār PNR jautājumiem, tālāk tautas partijas deputāts uh, Sis Torskis strādās pie budžeta ziņojuma. Nākošā grupa, kur jāiet ceļu referenti 15. gadā, būs sociāldemokrāti, pēc tam ECR, Aldi Goe, Zaļie un FD. Visbeidzot, ziņoju, ka valodu profils Lībe deputātiem ir sekojošs koordinātori, ir vienojušies, ka ja telpas iespējas to neatļauj vai ir ierobežotas, tad valodu profils, tas nozīmē, kādas valodas mēs izmantojam tulkojumā, tad ir jāņem vērā īsteno un aizstājēju uh, valodu prasības. Mums ir jāņem vērā aizstājēji, jo daudz no tiem aktīvi strādā komitejā. Sekretariāts sagatavo ziņojumu koordinatoriem, lūdzot noteikt pirms sanāksmes valodu profilu mazākās eh, sanāksmes zālēs. Ja neviens neiebilst, tad. Tad eh, mēs apstiprinām šos ieteikumus. Kolēģi, tagad pāriesim pie darba kārtības, kā jau sacīja pirmīt, ir vairāki paziņojumi par imigrāciju un Schengenu. Un mēs sāksim ar pirmo komisijas prezentāciju, kurā ir kolēģiem nozīmīga, kura attiecas uz trešo valstu pilsoņiem, kas uzturs nelegāli. E, minimālais standārti pieņemt 18. jūnijā 2009. gadā. Komisija pieņēma paziņojumu 27. maijā un tā saturs tiek piedāvāts mūsu komiteja tagad, pēc tam mēs to varēsim apspriest. Es lūkšu Šmits kundzi no komisijas nāk, lai ar īsu paziņojumu pēc tam mēs varēsim to debatēt. Lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms es pārēju pie paziņojuma, daži vispārīgi vārdi, lai šo direktīvu skatītu kopējā imigrācijas jautājuma kontekstā. Jūs to apspriedāt vakar, jūs zināt, kā daudz cilvēku ierodas Eiropas Savienībā, un vēl aizvien ir iespēja atrast nelegālu nodarbinātību nelegāliem imigrantiem. Imigranti meklē labāku dzīvi, un ļoti bieži darba devēji vēlas izmantot mazkvalificētu, mazapmaksātu darba spēku tādos darbos kā celtniecība, apkop, telpa apkope, e, telpu uzkopšana. Tāpat arī mēs zinām, ka ļoti daudz nonāk cilvēku tirgotāju rokās, un šī direktīva ir iecerēta ar mēķi cīnīties ne tikai pret nelegālo nodarbināšanu, bet arī pret cilvēku tirzniecību. Mēs zinām, ka nelegālā nodarbinātība rada zaudējums budžetam, gan uh, sociālā nodrošinājuma maksājuma, gan nodokļu maksājuma ziņā. Šeit ir runa par vēršanos pret nelegālajiem nodarbinātā, nodarbinātājiem un lai uzlabota taksācijas mehānismu. Tāpat tā ir paredzēta imigrantiem, lai tie varētu saņemt pienācīgu atalgojumu. Šī direktīva nav paredzēta pret imigrantiem, bet vēršas pret no, nelegāliem nodarbinātājiem. Turklāt tā papildina nesen direktīvu, kura attiecas uz līdzīgu no sektoru konkrēti sezonas darbiniekiem kas dod iespēju legāli nodarbināt cilvēkus jomās, kur līdz šim ir daudz nelegāli nodarbināto. Māja paziņojumā ir norādīti trīs galvenie izaicinājumi attiecībā uz direktīvas ieviešanu. Pirmais ir nepieciešamība īstenot pietiekami daudz pārbaužu, jo dalībvalstīs tās netiek veiktas pienācīgi, nevar risināt šos jautājumus un nodrošināt to, ka imigranti var izmantot savas tiesības. Bez pienācīgām pārbaudēm sankcijas paliek teorētiskā līmenī un direktīva nesasniedz savus mērķus. Dalībvalstīm reizi gadā komisija ir jāziņo par to, cik notiek un kādas pārbaudas tiek veiktas, kā tās jomās tās saskars ar grūtībām. 2013. gadā situācija nebija pārāk spoža, jo ne visas dalība valstis ziņoja, mums bija jāsāk pirms pārkāpuma procedūras, Tāpat 2012. gada ziņojums parāda, ka nozars, ko visvairāk skar nelegālā nodarbinātība, ir vienādas visās dalībvalstīs - konkrēti lauksaimniecība, celtniecība, mājasaimniecība, viesnīcu joma, telpu uzkopšana. Tāpat arī tas parāda to, ka situācija atšķiras starp dalībvalstīm valstīm attiecībā uz veikto pārbaužu skaitu dažās e, valstīs. Mazāk nekā 1% tika pārbaudīts 12. gadā salīdzinājumā ar 29% citās dalību valstīs. Tas nozīmē to, ka pastāv lielas atšķirības tajos pūliņos, ko pieliek dalību valstis, un atsevišķās dalībvalstīs darba devējiem ir vieglāk izvairīties no atbildības. Mēs esam sagatavojuši jaunu ziņojumu formu un situācija ir uzlabojusies, jo šajā etapā jau mēs esam saņēmuši ziņojumus no dalībvalstīm un mēs analizējam situāciju, kura kopumā šķiet krietni uzlabojusies. Atgādinu, ka pārbaudas ir ļoti svarīgas, lai varētu noskaidrot nelegālas nodarbinātības gadījumus. Otrais izaicinājums ir saistīts ar administratīvām un kriminālām sankcijām dalībvalstīs. Visas dalībvalstis aizliedz nodarbināt nelegālos imigrantus un nosaka sankcijas, tas ir pilnīgi skaidrs, tomēr sankcija bardzība atšķiras starp dalībvalstīm. Piemēram, 16 dalībvalstīs soda naudas apjoms proporcionāli pieauga ar, par katru nodarbināto nelegālo imigrantu no 300 vienā dalībvalstī līdz 10 tūkstošiem citā. Tā tad atšķirības ir krietnas. Dalībvalstis ir arī izveidojušas, noteikušas maksimālo sodu no 800 līdz 100 tūkstošiem citās dalību valstīs. Tāpat dalību valstis pašas nosaka konkrētu apjomu, un mēs redzam arī šeit atšķirības soda nauda no 500 līdz 500 tūkstošu dalību valstīs ar visaugstāko soda naudu. Of, uh, irregular... Tāpat Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz piemērotajiem sankcijiem. Tas nenozīmē, ka sankcijām ir jābūt vienādām visās dalībvalstīs, jo arī ekonomiskā situācija atšķirs, taču ir jābūt kādai konsekvencijai. Trešais izaicinājums ir imigrantu tiesību ievērošana piekļuve justīcijai, pas, aizsardzības pasākumi, lai varētu vērsties tiesā. Un šajā sakarā mēs sadarbojamies ar dalību valstīm. Ļoti nedaudz ir skaidri transponējušas tiesības vērsties pret darba devēju, atalgojuma sakarā ļoti bieži tie ir tikai vispārīgi norādījumi bez detaļām. Un mums būtu šis jautājums tiešāk jāsaka, jāskata tuvāko mēnešu laikā. Tāpat arī cits jautājums ir pienākums regulāri informēt imigrantus par viņu tiesībām. Ne visās dalību valstīs ir noteikumi šajā sakarā. Un visbeidzot, runājot par tiesībām, Tas ir konkrēta mehānisma trūkums dalību valstīs, lai novērstu pārkāpums imigrācijas sakarā. Kā jau es sacīju, noslēgumā šis ir jauns, būtisks instruments, kas nosaka mūsu prioritātes turpmākajiem mēnešiem. Pirmkārt, Šobrīd mēs rūpīgi pārskatām direktīvas transponēšanas dalību valstīs notikumus, noteikumus. Mēs esam uh, novērojuši atšķirīgas situācijas, tāpat mums notiek divpusējas tikšanās ar dalību valstīm, uh, dalību valstu ekspertu kontaktgrupa sanāk kopā, lai novērstu atšķirīgas interpretācijas un uh, ja divpusējās eh, sarunas un kontaktu grupa nedod savus rezultātus, vai ir jāpaskaidro, kādi e, konkrēti jautājumi mēs uzsākam e, formālas pārkāpuma procedūras. Taču ir no, nozīmīgi atbalstīt dalībvalsts, lai tās veidot konsekventu pieeju sankciju direktīvai. Tāda situācija ir šobrīd. Process turpinās, direktīva ir nozīmīga, un mūsuprāt ar šo direktīvu vismaz noteikšanas mehānisms uzlabosies. Taču, kā jau es sacīju, vēl ļoti daudz ir darāmā. Paldies! Paldies, Šmitis kundze! Lai piešķirtu zināmu struktūru debatēm un informētu gan jaunos deputātus, gan tos, kuri nebija klāt vakar norādiet, ja vēlaties izteikties attiecībā uz komisijas paziņojumu, dariet to zinām sekretariātam vai man. Struktūrēto debašu gaitā jūs redzēsiet, ka tās ir vienkārši debates. Šeit nav tāda kārtība, ka koordinātori izsakās vispirms komisija, nāk lai ar paziņojumu, un mēs gatavojam savu atbildi. Vakar bija vidusjūras eh, debates, piemēram, un mēs sniedzam multiplu atbildi. Mums var būt diskusija ar koordinatoriem, organizēt cin, izpēti, uzklausīšana attiecībā uz konkrēto jautājumu. Tādējādi, kad jūs nākat klajā ar komentāriem, atcerieties, ka jūsu komentāri vienmēr tiks saistīti ar diskusijām. Un tagad es došu vārdu deputātei Sipelai. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu norādīt, kā atbalstu to, ka mēs runājam ne tikai par sankcijām pret darba devējiem, bet arī atbalstu imigrantiem, lai tie varētu saņemt atalgojumu, ja tiem nav ticis maksāts pēdējo, pēdējā laikā. Tāpat eh, nav patīkam dzirdēt to, ka Šai direktīvai nesot konkrēts eh, tas iedarbības dalībvalstīs, jo nesot īstenotas kontrolas. Eh, kontrolas notiek starp 1 un 29 procentiem. Tas nozīmē, ka ļoti daudz darba devēja var strādāt, nodarbināt nelegālos imigrantus un būt gandrīz vai pārliecināt, ka viņi netiks kontrolēti. Tāpat arī kontrolas pašas maksā naudu, kā jau kolēģi teica, daudz eh, līdzekļu var tikt ietaupīti, jo šie cilvēki nemaksā par sociālo nodrošināšanu, nemaksā nodokļus, daudz ko citu nemaksā, un būtu ļoti noderīgi kontrolēt darba devējs. Nu, problēma nav tā, ka nelegāli imigranti strādā, problēma ir tā, ka viņiem ir jāstrādā par ļoti zemu atalgojumu, ļoti sliktos apstākļos, bez eh, drošības eh, pasākumiem. Un mans konkrētais jautājums komisijai ir, vai jūs redzat kādu iespēju uzlabot situāciju dalībvalstīs un mudināt dalībvalstis vairāk strādāt pie kontrolas, lai uzlabotu situāciju imigrantiem, kā arī visiem pārējiem, kas strādā nelegāli. Paldies, Brigita. Nākošais runātājs. Es rūpīgi iepazinos ar dokumentu. Pēdējā lapā ir norādīts, ka šī likumdošana ir pamudinājums izmantot legālas imigrācijas E, kanālus. Bet ko darīt, ja šāda legāla kanāla nepastāv? E, Zviedrijā ir iespēja savādāka. Kvalificēti imigranti var imigrēt līdz ar to šī situācija ir uzlabojusies. Tas ir viens no iemesliem, kurš, kāpēc Zviedrija ir ļoti maz kontrols. Ja jūs palielināt legālo imigrāciju, tad nav jāveic tik daudz inspekciju. Mēs mēģinam nodrošināt to, lai cilvēkiem būtu legāla situācija. Mums, protams, ir problēmas un zinām gadījumi, kad ir mēģin, ticis mēģināts eksploatēt cilvēkus. Tomēr es nedomāju, ka ir pietiekami izsniegt atļaujas sezonas strādniekiem vai augsti kvalificētiem strādājošajiem. Mums ir jādod iespēja ikvienam eh, emigrēt legāli. Tāpat Cita problēma - tie, kuri nodarbina nelegālos imigrantus, dažkārt tās ir brīvprātīgas organizācijas, baznīcas eh, vai citas organizācijas, kas vēlas palīdzēt cilvēkiem, kuriem nav citas iespējas palikt valstīs. Un šeit nav tikai nekrietni darba devēji. Tie ir cilvēki, kuriem nav iespējas vienmēr darīt savādāk. Paldies, nākošais runātājs Milnere. <laughs> Sorry, I didn't hear you. Thank you. Atvainojos, nedzirdēju savu vārdu. Eh, paldies, Šmits Kunds, ka esat mūsu komitejā šodien un sniedzāt informāciju, ar taiskaitā kritisku par direktīvas trūkumiem. Es eh, detalizēti neskatīšu tās problēmas, kuras jūs jau izklāstījāt, atšķirības starp dalību valstīm, taiskaitā Eh, finanšu sankciju ziņā un arī kriminālu sankciju ziņā. Kāpēc šie ziņojumi ir satraucoši? Kā jūs norādījāt? Komisija norādīja, ka direktīvai grozījumi netiks piedāvāti. Un mans jautājums ir, kā komisija ir iecerējusi nodrošināt to, ka direktīva tiek ieviesta pietiekamā veidā viscaur Eiropas Savienībā. Jūs jau sacījāt, ka notiek diskusijas dalība valstīs, tomēr mūsuprāt būtu jānosaka vadlīnijas direktīvas ieviešanai, taisa skaitā attiecībā uz imigrantu tiesību nostiprināšanu. Un vai ir paredzēti kādi termiņi šādu vadlīniju pieņemšanai? Paldies. Sadovska kungs. Česky. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo, za udělení. Jā, es runāšu čehu valodā. Paldies, paldies, ka dodat man vārdu un paldies arī par eh, komisijas skaidrojumu. Es gribētu uzdot jautājumu, vai jūs varētu paskaidrot ko vairāk par uh, kontrolēm un uh, arī uh, sīkāk par to, kas kādas kontrolas veids un kā šīs kontrolas tiek veiktas, jo man liekas, ka ja mēs runājam par 1% vai 29% kontrolēto darba devēju, tās nepārāk daudz, ko mums pasaka par eh, to, kāda ietekme ir šīm kontrolēm. Un pirms kļuvu Eiropas parlamenta deputāts, vairākus gadus biju darba devējs, biju direktors uzņēmumā un eh, kontrolas eh, daudzums ne par, nu, nevienmēr nosaka un Uh, mēs redzam, kas strādā legāli, kas nelegāli. Tātad es gribētu kaut ko vairāk uzzināt par kontrolēm, kā tās tiek veiktas un organizētas. And uh, Mrs. Bjork. Bjorks kundze, lūdzu. Okay. I'm here. Eh, uh, Sēžu šeit. Eh, uh, NGS sida så, so, så so, menar... Goja grupas vārdā. Mēs domājām, ka šīs direktīvas fons ir visai sarežģīts. Te tiek runāts par cīņu pret nelegālo imigrāciju. Tā, tas ir juridiskais pamats. Ļoti labi, ka direktīvā tiek runāts par migrantu tiesību labāku ievērošanu, bet kad komisija runā par to, ar kādām grūtībām dalība valsts ir sastapušās īstenojot direktīvu, te ir īpaši tiek pieminēts tieši nodarbināto tiesības. Mēs esam sazinājušies ar vairākām organizācijām, kas ir uh, strādājušas ar cilvēkiem šādā situācijā, un organizācijas teica, ka pastāv augsts risks pirmām kārtām šos cilvēkus uh, uh, soda viņu darba devēji. Citreiz viņus var pat apcietināt vai deportēt. Un tāpat jūs var arī, par jums var paziņot eh, tiesību sargošām iestādēm. Dažiem no šiem cilvēkiem ir bijis ļoti grūti uh, saņemt algu un baudīt sociālās priekšrocības. Uh, un mums ir jāparūpējas par šo nedokumentēto imigrantu tiesībām. Kad jūs runājāt par sankcijām un kontrolēm, īstenībā tas varbūt nav pats uh, efektīvākais veids, kā cīnīties pret nedeklarētu darbu. Nē, pirmām kārtām ir jāparūpējas par uh, šo cilvēku tiesību ievērošanu. Uh, lai viņi varētu paziņot tiesību sargājušām iestādēm par darba devējiem, kas viņus eksploatē. Es gribēju pavaicāt komisijai, ko viņi par to visu domā, proti par uh, strādājošo tiesību labāk ievērošanu. Stīvensas kundze, lūdzu. Jā, goeiemorgen. Labrīt. E, gribu pateikties komisijas pārstāvēji par uh, sniegto informāciju. Man ir arī daži jautājumi. Jāsaka, ka ar šiem cilvēkiem, kas nelegāli strādā, ir ļoti grūti sazināties. Kā jums izdodas ar viņiem sazināties? Un Dalību valstīm ir jāsadarbojas ar darba devēju organizācijām, lai cilvēki nestrādātu nelegāli. Cik uh, daudz, uh, cik laba ir izveidojusies šī sadarbība ar darba devēju organizācijām, lai cīnītos pret nelegālu nodarbinātību, un arī ārotbiedrības noteikti var spēlēt ārkārtīgi svarīgu lomu lai varētu cīnīties pret nelegālu nodarbinātību. Domāju, ka arotbiedrības varētu arī uh, raidīt pareizos uh, signālus, uh, ziņot nepieciešamības gadījumā policijai vai darba inspekcijai. Protams, tiek runāts eh, par eh, galvenokārt par darba ņēmējiem no trešajām valstīm, bet vai jums ir arī informācija par Eiropas Savienības pilsoņiem, kas tiek nelegāli nodarbināti? Tā tad nevien par trešo valstu pilsoņiem, bet arī par Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem. Vai eh, jums ir kaut kāds pārskats par to? Beļģijā ir diezgan daudz austrumu Eiropas uh, pilsoņu, kam diemžēl nav sociālās aizsardzības un kas strādā nelegāli. Līdz ar to problēmu vajadzētu izpētīt rūpīgāk, kas notiek Nīderlandē, Vācijā, vai jums varbūt ir kaut kāda statistikas dati? Ziņojumā ir teikts, ka ir jāuzlabo sadarbība ar trešajām valstīm. Es gribēju uzzināt, vai arī trešās valsts ir gatavas padziļināt šo sadarbību, vai jūs varētu par to pastāstīt ko vairāk. Es zinu, ka tas ir visai sarežģīts jautājums un gribu pavaicāt, kuras dalība valstis ir tādas teicamnieces šajā jomā un kuras eh, savukārt varētu daudz vairāk darīt. Tātad, ehm, nu, daži jautājumi par paraugu prāks arī. Paldies! Paldies, Džina Lamberce. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pavaicāt, kā norisinās sadarbība ar nodarbinātības ģenerāla direkciju, jo arī viņi pie tā strādā, un vakardien nodarbinātības komitejā mēs spriedām par platformu dalību valstīs, ņemot vērā darba tirgus inspekcijas. Mēs eh, par šo jautājumu spriedām, ņemot vērā eh, jūsu pieminēto problemātiku, bet arī to, ko minēja kolēģi, proti, kā attiecas pret Eiropas Savienības pilsoņiem un darba ņēmējiem vispārīgi. Uh, Un jāsaka, ka mēs esam noraizējušies par to, eh, ka tās kontroles, kur laikā tiek pētīts, eh, vai šie cilvēki ir migranti vai nē, nedrīkst sajaukt ar kontrolēm, kas ir domātas, eh, lai varētu pārbaudīt, vai tiek ievērota darba drošības noteikumu un veselības direktīva. Ja mēs runājam par pamattiesībām darba ņēmējiem, tas ir jātiecina uz visiem darba ņēmējiem, neņemot vērā viņu izcelsmi, un, protams, ir jāparūpējas par labāku tiesību ievērošanu. Eh, bieži vien tas, diemžēl, paliek kaut kur novārtā, eh, ņemot vērā arī trojkas eh, uzspiesto politiku, un bija arī liels ķīviņš ar padomi par to, ka cilvēki var pieprasīt uh, neizmaksāto algu izmaksu. Dalību valstis nevēlējās iesaistīties uh, šādā darījumā. Un jāsaka, ka trešās valsts pilsonim ir ļoti grūti kaut ko tādu panākt, piemēram, arī dodoties uz tiesu un pieprasot, lai viņam tiktu izmaksāta alga, kas viņam pienāks. Dalību valstīm tas, protams, arī uzliktu papildus nastu, bet es gribēju nu dienu uzzināt, eh, kāda ir jūsu sadarbība ar Ample ģenerāla direkciju, lai varētu šo lietu izpētīt tā pamatīgāk. Un kā ir norisinās sadarbība par darbtirgus inspekcijām. Paldies! Paldies! Šķiet, komisija jau pieminēja sezonas strādnieku direktīvu. Jāsaka, ka šajā kontekstā tā ir vienīgā likumdošana un gribēju teikt eh, jaunajiem deputātiem, uh, Eh, ja jūs domājat, kādā veidā tas sasaucas ar mūsu kompetencēm, mēs, protams, runājam par imigrantu tiesībām, un eh, dažreiz šie temati saskaras, un mums nākas eh, noklāt tādu visai plašu jautājumu loku, arī saskaņā ar Lisabonas līgumu, un ir jāņem vērā pilnīgi visas migrācijas izpausmes. Un uh, nodarbinātības komiteja sagatavoja savu atzinumu par šo direktīvu. Mēs arī aktīvi sadarbojamies ar nodarbinātības komiteju, kurā strādā mūsu kolēģi Džina Lamberte. Un, protams, arī darba tirgus inspekcijas ir saistīts ar migrāciju. Un sezonas strādnieku direktīvā arī ir runāts par iespējamām sankcijām. Uh, Un, protams, tas tiek pieminēts arī trialogos. Un tagad ir pieteicies vēl viens runātājs - Vinbergs kundze. Vainberga vai Vinberga? Kā pareizi izrunā jūs uzvārdas? Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijai par paziņojumu. Tas bija nudien saistoši. Un es turpināšu arī sekot uh, lietu gaitai turpmāk. Uh, Es varu arī vairāk pastāstīt par to, kā notiek šīs kontrolas un kas tiek ziņots. Jāsaka, ka es gan esmu nesen ievēlēta Eiropas parlamentā, man vēl daudz kas ir jāapgūst. Mūsu valstī nav milzīgu problēmu Bet eh, tāpat tiek veiktas kontrolas. Jāsaka, ka mēs īsti nezinām, cik daudz nelegālo migrantu pie mums ir nodarbināti, jo mēs eh, to īsti nesam uh, eh, kontrolējuši. Bet legāli nodarbinātajiem ir veselības aprūpa nodrošināta un arī sociālai pabalsti un vispārējais. Protams problēma pastāv. Gribēju pavaicāt, kas notiek, ja šie cilvēki nav apdrošināti un, piemēram, uh, cieši kādā nelēms gadījumā vai ir ievainoti. Es ļoti uzmanīgi sekošu šim jautājumam, jo man tas tiešām šķiet saistoši. Jūs nevarat teikt, ka tā nav problēma. Nu, un īstenībā jāsaka, ka mēs nemaz tik uh, tādi paraugi, tādi paraugi valsts nesam šajā ziņā. Paldies. Tagad uh, kolēģi ir izteikušies, un ja prezidentūra vēlētos kaut ko pateikt, nu, lakoniski. Nu, daži vārdi varbūt. Assolutamente, e scusandomi per il ritardo in primo luogo. No. Paldies, priekšsētāj kungs. Atvainojos, ka nedaudz uh, nokavēju. Es gribu tikai vēlreiz uh, apstiprināt to, ka migrācijas jautājumiem uh, pievēršam lielu uzmanību. Itālijas prezidentūra tam pievērsīsies dažādos pasākumos. Runāsim tāpat arī par migrantu tiesībām, kā arī par dažādām iespējamām sankcijām. Runājot par direktīvu par zinātniekiem un pētniekiem, ievērosim to šeit direktīvas transponēšanā padoms aktīva rīcība ir sagaidām, un mēs, protams, atbalstam komisijas iniciatīvas un komisijas darbību. Paldies! Paldies! Jā, bet ir iespējams darīt arī kaut ko citu, ir šī darba vienība, un tad ir iespējams organizēt seminārus. Un tagad došu vārdu atkal komisijai Šmītas kundzei, jūs vēlatos atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, ko uzdeva kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām šķiet, ka jūs un arī kāds no citiem kolēģiem pieminēja to, ka ir jābūt visaptverošai pieejai, un direktīva ir daļa no šīs pieejas. No vienas puses mums ir uh, jāizpēta visi iespējamie legālie kanāli, un jāsaka, ka, piemēram, mums ir daži instrumenti, piemēram, ģimenes atkal apvienošanās, uh, sezonas darbinieku direktīva. Ir arī šī zilā kartiņa, par to mēs runāsim vēlāk, un es ceru, ka mēs varēsim sagatavot pietiekami ambiciozi formulētu tekstu, lai arī jaunieši varētu ierasties strādāt Eiropas Savienībā legālā veidā. Tāpat ir arī īpašās atļaujas, īpašo atļauju noteikumi, kas ir jātransponē līdz gada beigām, lai migrantu un citi varētu pie mums strādāt legāli. Uh, Ir arī uh, vairāki Eiropas Savienības līmeņa instrumenti, bet ne viss ir, dalī, ne viss ir ES pārziņā un dalībvalsts pašas var noteikt kvotas. Ja mēs runājam par visaptverošu pieeju, ir, protams, jādomā par labāku migrācijas pārvaldi. Direktīvā mēs e, par to runājam un ceru, ka mēs zināmā mērā varēsim vērsties arī pret cilvēku tirzniecību un kontrabandu, jo ir uh, noziedzīgas organizācijas, kas šos cilvēkus nelegāli ieved valstī, viņi meklē labāku dzīvi, un uh, tad uh, arī šie kontrabandisti mēģina. Uh, viņus, uh, tā teikt, savest kopā ar darba devējiem, kas viņus pēc tam nelegāli nodarbina arī sadarbība trešām valstīm, protams, ir ārkārtīgi svarīga, un atgriežoties pie konkrētākiem jautājumiem par inspekcijām runājot. Patreiz būtu pāragri teikt, vai eh, kaut kas ir uzlabojies salīdzinājumā ar pagājušo gadu, bet uh, ir noticis vairāk inspekciju, dalību valstis darbojas saskaņotāk, bet mēs joprojām turpinām iepazīties ar gūtajiem rezultātiem. Direktīvā ir paredzēts nospraust mērķus šīm inspekcijām. Mēs tagad mēģinām saprast, vai tas nu no diena ir nepieciešams, tātad kādus mērķus var nospraust dalību valstis, veicot inspekcijas un paturot prātā to, cik daudz migrantu legāli uzturas vienas dalību valsts teritorijā. Tika runāts arī par informāciju, par tās sniegšanu. Protams, ja migranti netiek informēti par viņu tiesībām, Un ja šie cilvēki valstī atrodas nelegāli, tad, protams, mums ir jāsadarbojas arī ar dažādām organizācijām, lai iegūtu informāciju un jūs iespējams padomas vadlīnijās pēc tieslietu un iekšlietu padomas redzējāt, ka ir vēlme veicināt legālo migrāciju, un tāpat ir jāsadarbojas ar darba devēju organizācijām, ar ārotbiedrībām, un es eh, domāju, ka ar uzņēmumiem, ar darba devējiem un arotbiedrībām to visu varētu apspriest, vai eh, šīs organizācijas un uzņēmumi varētu spēlēt aktīvāku lomu Uh, lai viss nebūtu jāizstrēbi tikai dalību valstu iestādēm. Tiesības, jā. Tas ir būtiski. Mēs uh, ļoti rūpīgi turpinām pētīt šo jautājumu. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm un esam gatavi uzsākt uh, konsultāciju procedūru, ja tas būs vajadzīgs. Mm Employment, nodarbinātības ģenerāla direkcija, kāds ir mūsu piedāvājums par darba tirgus e, inspekcijām. Jāsaka, ka mēs ar nodarbinātības ģenerāla direkciju sadarbojamies ļoti, ļoti cieši un runājot arī par tiesībām un migrāciju. Mums bieži vien ir jāstrādā kopā, mēs to arī darām un e, ļoti uzmanīgi sakojam tam, kas notiek citās komitejās un e, padomas darba grupās. Es ceru, ka atbildēju uz vairumu kolēģi jautājumu. Paldies! Paldies, Šmits kundze! Šķiet, ka mēs uh, visu esam izdarījuši saulaicīgi un tagad varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Te tiek runāts par ģimenes atkal apvienošanās direktīvu kas tika pieņemta 2008. gada oktobrī, mēs atkal runājam par imigrāciju un uh, diskusijās par iepriekšējo darba kārtības punktu jūs arī nav pamanījāt, ka pārsvarā tas ir dalību valstu pārziņā un tas ir saistīts ar līgumos atrunāto bieži vien Eiropas Savienības kompetences, te ir tādas apstrīdamas. Ja runājam par 2008. gada ģimenes apvienošanās direktīvu, tas bija liels solis uz priekšu un Jāsaka, ka dalība valsts saskārās ar visai pamatīgām īstenošanas problēmām. Tagad komisija mums pastāstīs, kāds ir bijušas galvenās uh, īstenošanas problēmas, bet gribēju pateikt eh, tiem kolēģiem, kas nesen ir ievēlēti. Imigrācija Eiropas Savienības kontekstā galvenokārt ir dalību valstu kompetencēs, bet arī mums ir jāuzņemas sava atbildības daļa, vērojot, kā dalību valstīm veicas ar īstenošanu, sevišķi skarot ģimenes atkal apvienošanos. Un tagad došu vārdu komisijai, lai tā pastāsta, kas tad uh, ir noticis pēdējā laikā. Thank, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Šis paziņojums iekļauj vārdlīnijas ģimenes apvienošanās direktīvai un mums jāatbild uz vienu iepriekš uzdotajiem jautājumiem par sankcijām. Šī ir jauna direktīva pieņemta 9. gadā, jātransponē bija 11. Un mums vajadzētu mazliet vairāk laika, lai mēs varētu sagatavot uh, vadlīnijas direktīva par ģimenes apvienošanos ir vecāka no 2003. gada. Eiropa. Eh, mēs sākām darbu šajā jomā, jo tā attiecas uz imigrantu tiesībām, uz ģimenes apvienošanos. Šī E, direktīva dažkārt ir neskaidra. Un, ja atcerēsieties, tajā laikā nebija koplēmuma, e, tā tika pieņemta vienbalsīgi no dalību valstu puses, un tas ir attiecīgi ietekmējis arī saturu un to, ka atsevišķi panti ir neskaidri. Šīs direktīvas mērķis ir dot iespēju ģimenes locekļiem apvienoties ar trešo valstu pilsoņiem, kas regulāri uzturas Eiropas Savienībā. Šī, šeit ir runa par trešo valstu pilsoņiem, kas apvienojas ar trešo valstu pilsoņiem vai ar Eiropas Savienības pilsoņiem, vai nu brīvas pārvietošanās direktīvas saistībā. Kādi cilvēku apjomi e, šeit tiek skatīti 2012. gada e, dati ir 443 tūkstoši aptuveni trešo valstu pilsoņi ar trešo valstu pilsoņiem un 227 tūkstoši trešo valstu pilsoņi, kas apvienojas ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Un jāatzīmē tas, ka galvenais mērķis šai direktīvai ir aizsargāts ģimeni, tas nozīmē cilvēku, kas ekonomisku iemeslu pēc ir apmetušies Eiropas Savienībā ar, ar uzturēšanās atļauju, tāpat arī tā palīdz integrēties imigrantiem un tāpat arī tā palīdz risināt un vērsties pret pārkāpumiem, piemēram, aprēķinu laulībām, dokumentu falsifikāciju un tā tālāk. Mēs esam gatavojuši pirmo ieviešanu ziņojumu, kas parāda, ka jau 2009. gadā bija problēmas, pēc tam bija E, plašas konsultācijas balstoties uz zaļo grāmatu. Mēs organizējam uzklausīšanu ar 230 ieinteresētajām personām. Tas notiks 13. gadā. Un toreiz galvenais jautājums uzmanības centrā bija, vai ir jāmaina ģimenes apvienošanās direktīva. Bija skaidrs rezultāts, ka direktīva nav jāgroza bet no otras puses ir jāveido ekspertu grupa, piesaisto dalību valstu ekspertus, un pēc tam notika vairākas sanāksmes un pat ja netika īpaši pieprasīts, bet notika tikšanās ar NVO un pilsonisko sabiedrību, ir ļoti būtiski uzklausīt atgriezenisko skaitu, saikni šeit. Otrais e, secinājums bija tāds, ka ir labāk jāpiemēro esošie noteikumi, to arī mēs mēģinam darīt. Un trešais, ka ir jāsagatavo vadlīnijas šis jautājums ir mūsu priekšā šodien. Mērķis pirmkārt ir noskaidrot tos jautājumus, kas ir identificēti ieviešanas ziņojumā un publiskajās konsultācijās. Otrakārt, nodrošināt skaidrus, panākt skaidrus apvienošanās noteikumus un treškārt veidot konsekventāku šo noteikumu piemērošanu Vadlīnija sagatavošana nebija viegla. Vieglāk ir tad, kad ir e, daudz konkrētu gadījumu, bet šajā gadījumā mums tiesu praksa ir visai neliela, tikai trīs e, spriedumi šajā sakarā, un 10. jūlijā nāca vēl divi jauni spriedumi ģimenes apvienošanās sakarā. E, kur ir samērā int interesanti. Tātad tiesu precedentu ir samērā maz. Mēs esam sadarbojušies ar dalību valstīm, ar pilsonisko sabiedrību, lai šīs vadlīnijas veidotu. Un saturiskā ziņā Es gan um, detaļās visu nestāstīšu, savādāk tas prasītu pārāk daudz laika, bet runājot par direktīvas pielietojumu sfēru, piemēram, saprātīgas perspektīvas, uh, uh, pa, lai pastāvīgi uzturētos ieteikumu, pieteikumu iesniegšanu vadlīnijas nodavām, apliecinoši dokumenti, kādi tie ir nepieciešami, procedūras ilgums un visbeidzot prasības attiecībā uz tiesībām, publiskā drošība, drož, apdrošināšana, integrācijas pasākumi un gaidīšanas periods jautājumi, kas attiecas uz iebraukšanu, uzturēšanos, starptautisko aizsardzību bēgļiem, vispārīgie principi un tā tālāk. Tātad teksts ir samērā garš, juridisks, un mēs esam organizējuši daudzas prezentācijas pilsoniskai sabiedrībai, un līdz šim atgriezeniskā saikne ir bijusi pozitīva. Tālāk domāju, ka mums ir jāturpina sniegt informāciju, lai dotu iespēju cilvēkiem, kas saskars ar grūtībām, lai tie varētu vērsties nacionālajās tiesās, lai sagatavotu, palīdzētu sagatavot eh, tiesu praksi šajā ziņā. Un arī turpinam sadarboties ar ekspertu grupu Eh, kontaktu grupām, mēs esam arī uzsākuši, mm, nosūtījuši pārkāpumu vēstules. Un mēģinām veidot sakārtotāku skatījumu uz šiem jautājumiem, tā skaitā uz pārkāpumu procedūrām. Tāda ir šobrīd situācija. Uh, Arī šeit iekļautā informācija ir svarīga, tā ir nozīmīga sankciju direktīvām, bet arī ģimenes apvienošanās ziņā. Un mums ir jāuzlabo informācija, ko mēs sniedzam imigrantiem attiecībās viņu tiesībām un iespējām, lai viņi varētu panākt savu tiesību ievērošanu. Paldies! Paldies, Šmitas kundze, turpina priekšsādātājs. Mums ir viens runātājs tā ir eh, deputāte Bjorka. Paldies, priekšsēdētāji! Goja grupas vārdā. Mēs apsveicam šīs vadlīnijas. Mēs redzam, ka mm, joma ir sarežģīta cilvēkiem. Ir ievērojot un pieprasot ievērot viņu tiesības, un dalībvalsts regulāri šīs tiesības pārkāp. Mēs apsveicam šīs vadlīnijas, protams, mēs gribētu redzēt um, labāku pamatdirektīvu ar spēcīgu noteiktāk, um, spēcīgāk noteiktām apvienošanās tiesībām. Uh, Kāda ir administratīvā procedūra dalībvalstī, kad jūs pieprasāt ģimenes apvienošanos? Mēs redzam, ka esošās problēmas ir tādas, ka ir ļoti grūti iesniegt pieprasītos dokumentus, tos grūti savākt vai tie vienkārši nepastāv. Vēstniecības izmanto atšķirīgas procedūras un nav skaidrs, cik juridiski droši ir šie dokumentiem, kur vēlas panākt ģimenes apvienošanos. Vēl viena joma, kur būtu jāuzlabo situācija, ir. Um, sievietes, kas ir bijušas par upuri dzimumu vardarbībai. Pat ja tās ir ieradušās valstī ģimenes apvienošanās sakarā, šīs eh, tiesības netiek ievērotas un eh, stiprinātas. Komis, mans jautājums ir, kā jūs domājat nodrošināt to, lai vadlīnijas tiktu uh, piemērotas dalību valstīs. Kā jūs esat iecerējuši veikt pāraudzību, lai nodrošinātu cilvēku tiesību standārtu ievērošanu, kas iekļauj ģimenes apvienošanos? viena uzstāšanās, bet eh, nozīmīga, kas iekļauj ieviešanas jautājumu, administratīvi jūtīgu jautājumu, kur daudzās dalībvalstīs ir sava autoritāte, un varbūt jūs varētu, Šmitas kundze, par šo ieviešanu izteikties. Paldies! Vadlīnijas ir tikai vadlīnijas Tas ir komisijas viedoklis un ņem vērā līdz šim esošo tiešu praksi, tas var nākotnē attīstīties turpmāk. Varbūt citi spriedumi vēlāk no justīcijas tiesas puses, taču, kā jau es sacīju, mēs eh, esam transponēšanas procesā. Skatot nacionālo likumdošanos, mēs balstāmies uz vadlīnijām, tā skaitā šaubu gadījumā, un vadlīnijas būs mūsu pamats monitoringam attiecībā uz to, kā direktīva tiek transponēta dalību valstīs un kā šis darbs norit. Kā jau es sacīju, ir bijuši atsevišķi uh, tiesu gadījumi, citi vēl nav pabeigti, iespējams nākotnē būs vēl vairāki citi. Katrā ziņā mēs balstīsimies uz šīm vadlīnijām. Tās palīdz mums uzraudzīt nacionālo likumdošanu, un mēs mēģinām panākt to, ka dalībvalstis respektē direktīvu un balstās uz šīm vadlīnijām. Kā jau es sacīju, vadlīnijas tika diskutētas, izklāstītas dalībvalstīm, atgriezeniskā saikne bija pozitīva un attiecīgi es uzskatu, ka šīs vadlīnijas tiks ņemtas vērā. Tomēr mēs turpināsim sekot tam procesam. Paldies, Šmitas kundze, turpina priekšsēdētājs. Mēs pāriem pie darba kārtības nākošā punktā. Pēdējā, kas attiecas uz zilās kārtas paketi, uz imigrācijas jautājumiem. Direktīva ir pieņemta 2009. gadā, kad parlaments, ar parlamentu notika konsultācijas par legālās imigrācijas jautājumiem. Ies, transponēšanas termiņš tajā laikā bija 11. gada jūnijas, un komisija šogad maijā publicēja ieviešanas ziņojumu balstoties uz 12. un 13. gada datiem. Kolēģi iespējams zina, ka zilā karte tika veidota balstoties uz savienoto valstu zaļo karti. E, sākotnējā doma bija tāda, ka it īpaši pirms taupības laikā bija jādomā par legāliem kanāliem kvalificētam darba spēkam. Šī likumdošanas sakt ieviešana interesētu ļoti daudzus, un es gribētu dzirdēt komisijas ziņojumu par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu iesākt pa, ar dažiem vispārīgiem vārdiem. Eiropas Savienība nav vienīgā, kas mēģina piesaistīt kvalificētus vairākumus. Mums ir talantu sacensība ar savienotajām valstīm, Kanādu un citām. Labi pārvaldīta migrācijas politika var palīdzēt piesaistīt kvalificētus imigrantus, kas palīdzētu nodrošināt ekonomisko izaugsmi, E, konkurētspēju, kā arī risināt darba spēka trūkuma problēmas, kuras vēl aizvien pastāv Eiropas Savienībā šobrīd. Tāpēc Eiropas, kartas, e, Eiropas zilās kartes e, direktīva tika gatavota ar nolūku atvieglot augsti kvalificētu strādājošo un viņu ģimeņu mobilitāti, lai harmonizētu iebraukšanas, uzturēšanās nosacījumus, lai noteiktu juridisku statusu, tiesības, mobilitātes jautājumus un tā tālāk. Tagad dati 2012. gadā. Eh, trīs eh, ar pus tūkstoši tik, zilās kartas tika piešķirs 12. gadā ap vairāk nekā tūkstots ģimenes locekļiem, lielākā daļa no Vācijas puses. 2012. E, gadā Vācijas nes 2583 zilās kartes, nākošā ir Spānija ar 461 zilo karti. Jūs jau redzat, kāda ir starpība. Tālāk skaitlis samazinās, atsevišķi dalībvalsts nevienu zilo karti nav izsniegušas. 13. gadā oficiālie dati ir pa 15 dalībvalstīm no Eurostata. Zilo kāršu skaits ir pieaudzis Vācijā visvairāk ir izsniegusi 11500, Francija 371. No kurienes nāk šo zilo karšu turētāji? Galvenokārt tā ir Āzija, tālāk Austruma Eiropa, Ziemeļ, Dienvidu Amerika un galvenās izcelsmes valsts 12. gadā Indija 600 vairāk eh, nekā 600 Krievija, Savienotās valsts Ukraina. Kas ir konstatēts ziņojumā galvenokārt? Pirmkārt, un tas nav pārsteidzoši pēc statistikas uzklausīšanas, tā ir, tas ir atšķirības starp dalību valstīm zilo karšu pieteikumos. Domāju, ka tas galvenokārt ir saistāms ar ekonomisko situāciju. Ja jūsu ekonomiskā situācija nedod iespēju piesaistīt eh, kvalificētu strādājošos no ārpuses vai tos atrod citās Eiropas valstīs, tad nav jāmeklē trešo valstu pilsoņi. Protams, arī dalībvalsts lielums ir nozīmīgs. Citi faktori, kas var ietekmēt zilās kartas izsniegšanu, ir piemēram, kā tā tiek prezentēta vai pastāv, vai par to ir informācija. Tāpat direktīvā ir iestrādāts papildu klauzulas un paredzēts tā iespēja dalību eh, trešo valstu pilsoņiem strādāt, doties uz to vai citu dalību valsti, atsevi, atsevišķi panti par eh, uzņemšanas kvotām dalību valstīs, darba tirgus taistīviešana, zilās kārtas derīguma termiņa ieviešana no viena līdz pieciem gadiem eh, procesuāli piesardzības pasākumi, algu sliekšņas saglabāšana un citi elementi. Bet viens no tiem ir tas, ka dalībvalsts var uzpaturēt spēkā savu nacionālo schēmu paralēli zilās kartas schēmai. Šis otrais aspekts ir tas, kas arī ir identificēts paziņojumā - nacionālās schēmas, lai piesaistītu kvalificētu strādājošos, bieži vien konkurē ar zilās kārtas schēmām. Dalība valsts var paturēt spēkā savas nacionālās schēmas. Desmit dalība valsts arī ar specifiskiem noteikumiem attiecībā uz imigrācijas politiku, septiņām ir atsevišķas politikas kas paredzēts eh, kvalificēti imigrantu piesaistīšanai, atsevišķas dalībvalsts koncentrējas uz specifiskām grupām, tā skaitā um, pētnieki, e, korporatīvie darbinieki, un mēs šajā sakarā nesen pieņēmām direktīvu, kura varētu ietekmēt nacionālās schēmas šeit. Iespējams, ka šī nacionālā schēma uh, Eh, izzudīs tad, kad būs jātransponē korporatīvo darbinieku schēmu. Un kā jau skat, sacīja prezidentūra, mēs skatām studentu un pētnieku direktīvu, kas arī varētu ietekmēt nacionālo likumdošanu. Tālāk ir atsevišķas nozares, kuras aptver nacionālās schēmas, informācijas tehnoloģijas, veselības aprūp, finanšu pakalpojumi, uh, inženieru tehniskā joma. Ja mēs salīdzām zilās kartas un nacionālās schēmas, tas ir piemēram pēc 2013. gadā Vācijas tiedz 11800 zilās kartas un tikai 11 eh, nacionālās schēmas kartas. Citās dalībvalstīs situācija ir eh, pretēja. Vairāk ir nacionālās schēmas, uh, uzturēšanās atļauju un mazāk zilo karšu. Uh, quite, quite because... Kopumā sarunas par zilo kartu bija samērā sarežģītas, jo grūti bija panākt vienošanos uh, vienbalsīgi, un tas viss ietekmēja direktīvas saturu, kā arī iespēju paturēt nacionālo schēmu, un dalībvalstis arī gribēja atstāt eh, zināmu konkurences spēkā. Šobrīd pēc krīzes konkurence pastāv ar citām pasaules daļām, un tas varbūt ir jāņem nākotnē vairāk vērā. Šobrīd mēs esam nobažījušies par transponēšanas eh, problēmām, iekšējo mobilitāti, konsekvenci. Iekšējā mobilitāte ir daudz mazāk pievilcīga nekā mobilitāte, ko piedāvā eh, korporatīvo darbinieku schēma. Kādi ir nākošie soļi? Mēs turpināsim atbalstīt dalību valstis direktīvas piemērošanā. Mums jau ir notikušas sanāksmes kontaktu grupas ietvaros pēdējā sanāksme bija jūnijā, kad mēs runājām par tām grūtībām, kas uzskaitīts ziņojumā, un arī mēs esam uzkrājuši informāciju par aspektiem, kas nav pietiekami atspoguļoti ziņojumā algu sliekšņi, ģimeņtiesības darba tirgus tests, eh, atpakaļ uzņemšanas izmaksas, eh, ētiska rekrutēšana un tā tālāk. Kā šajos jautājumos mēs sadarbojamies ar informācijas portālu, lai uzlabotu mūsu rīcībās ar šo paldies, Šmitas kundze. Tiem kolēģiem, kuri nav klāts, tad, kad tika uzsākta zilā karte, to sāka Franko Fratīnī, citas Itālijas eh, prezidentūras laikā. Un var izklausīties provokatīvi, bet zilā kārta tika, tika uzsākta, tā tika skatīta, ka um, sava veida Eiropas zaļā kārte. Vācija mēģināja stingri pieturēties pie notiekumiem, bet tomēr, kā mēs redzam, skaitļi ir nelieli. Sistēma nereti zilās kārtas sistēmas konfliktē ar nacionālajām e, sistēmām, un varbūt komisija varētu analizēt, vai zilās kartas schēmu negatīvi ietekmē stingrās taupības pasākumus, vai konfliktējošās situācijas ar nacionālajām schēmām. Jo, ja kolēģi, kas ir klāt un daudz, kas nebija klāt, kad šī schēma tika uzklā, uzsākta. Bet tā bija cerēta, lai palīdzētu gan Eiropas Savienībai, bet arī, lai mēs no attīstības valstīm neaizvilināt darba spēkus, taču mēs redzam, ka šie skaitļi ir visai nelieli, tāpēc tas var izklausīties provokatīvi. Uh, Ja tomēr mums ir jādomā par to, vai mūsu priekšlikumi ir turpināšanas vērti. Un sākotnēji mēs to nebijām tā iecerējuši. Pāriesim pie runātāja listas, un es jums došu vārdu Natālijai Grīsbekai. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par vārdu. Es uh, piekrītu arī jūsu teiktajām par to, ko jūs konstatējāt, un uh, ne tikai arī uh, šajā secinājuma daļā, jo varētu iedomāties, ka Eiropas sociālās un ekonomiskās problēmas likta mums ļoti aktīvi rīkoties daudzi eiropieši mm, sarada savas vēlmes jau kādas deviņas gadus šajā dokumentā. Komisija ir aktīvi strādājusi, uh, ieviešot to dzīvē, daudz kas par to ir teikts, uh, diskutēts, uh, arī īstenots. Konsul, Eiropas parlamentam bija konsultējošas tiesības, tas ir atšķirīgi. Šodien esmu arī iepriecināta par komisijas teikto attiecībā uz šo dokumentu un esmu, kā jau teicu, nedaudz vīlusies par secinājumu elementiem pēc šīs prezentācijas. Pēc pieciem gadiem mēs konstatējam, ka ir daudz trūkumu šajā dokumentā. Jūs priekšsēdētāji kungs arī teicāt, ka ir rezultāti. Jūs izmantojāt vārdu nepārāk lieli, nenozīmīgi pat, eh, vismaz tā bija tulkojumā. Un eh, redzot eh, statistikas datus, mēs redzam, kā, kāda ir rezultāta, un Šmits kundze arī tam pievērsās, ir ļoti lielas atšķirības. Nu, piemēram, skatoties arī mm, sadalījumu pa gadi, gadu gadiem, uh, Mēs redzam šeit, ka pat uh, vienā un tajā pašā valstī, nu, piemēram, Vācijā no 2000 14 uh, tūkstoši 2006. gadā. Dažās uh, valstīs neviena, nu, burtiski neviena zilā kārta nav izsniegta. Un redzam, ka skaitļi ir pārsteidzoši, pārsteidzoši, kas uh, raksturo situāciju. Tātad juridiskais aspekts. Tas ir um, noteikti statūti, ir uh, vienkārši, procedūras vienkāršotas, ir uh, mēģināts sabalansēt ar, uh, nu tā teikt, smadzeņa aizplūšanas efektu, jeb gudro prātu aizplūšanas efektu. Bet, nu, priekšsēdētāji kungs un komisijas. Uh, tekstā, kopējot tā teikt Amerikas modeli, tai būtu jāstimulē ekonomisko attīstību. Rezultāti Šmits kundze atgādināja. Tas izriet no uh, nacionālās likumdošanas, no konkrētspējas un dažkārt arī gluži vienkārši no sliktas transponēšanas, kāda ir nacionālas valstīs šai direktīvai. Uh, Tātad daudzkārt redzam šos dokumentus piecas gadus pēc situācijas risināšanas sākuma, ievarot ekonomisko un sociālo attīstību daudzās es dalību valstīs, arī Francijā, kuru pārstāvi mēs redzam, ka situācija nav būtiski mainījusies un ļoti žēl, man tiešām ļoti žēl, ka tā prezentācija, ko komisija ir sniegusi, nu tikai konstatē situāciju, nav nekādu priekšlikumu. Nu jā, tas tā, tas tā ir, tas nedarbojas, jā, nu praktiski visi izzūd. Bet pieci gadi ir pagājuši. Kāda tad ir direktīva, tā ir transponēta visās dalību valstīs. Tās darbība ir ar lieliem trūkumiem. Bija daudzi jautājumi vēlēšana kampaņā par migrācijas politiku un vienmēr negatīvs rezultāts Eiropai. Un tas savukārt varētu būt elements, kas varētu būt ļoti pozitīvs visās dalību valstīs. Es būtu gribējusi, un tas, ko es iesaku Šmitas kundzei raudzīties vai neatvarot direktīvu, tomēr būtu iespējams, skatoties uz šo ļoti satraucošo ziņojumu, tomēr varbūt raudzīties kāda darbība, varbūt iespējami, varbūt piedāvāt. Nu, es gribētu piedāvāt šo jēdzienu soft law. Nu, vismaz tādas direktīvas, kas stimulētu attīstību, kas ļautu virzīties uz priekšu, it īpaši arī vēl. Ievarētu ja to, ka Junker kungs, komisijas priekšsēdētājs, es domāju, visās politiskajās grupās uzsvēra legālās migrācijas nozīmi, lai piesaistītu legālos migrantus Eiropā, kuri Eiropai pilnīgi noteikti ir vajadzīgi. Tātad es esmu apmierināta ar šo dokumentu un vīlusies par secinājumu. Un, protams, ka gribu, lai kas mainītos. Un lai mēs redzētu, kādā veidā to varētu uzlabot vai pilnīgi atteikties no tā. Paldies! Paldies, Natālija! Es gribēju teikt, ka šis ir tikai atspēriena punkts un mums ir jāuzzina no komisijas kas ir īsti noticis, un, protams, arī komisijai ir jāzina, ko par to domājam. Es gribēju kolēģiem teikt, ka zilās kartes galvenā problēma, kas ir minēta ziņojumā, ir tāda, ka ir nacionālās sistēmas, runājot par kvalificētu darba spēka uh, ierašanos valstī, un tas bieži vien uh, nesaskan ar zilo kartiņu. Un ir šī zaļā kārta ASV, bet tā ir nacionālā sistēma un tur ir pilnīgi cita kultūra un ieražas. Tā tad šis sapnis, kas kalpoja par pamatu zilās kārtas ieviešanai, bija pavisam citādāks. Un jāsaka, komisija mums te ziņo par ko tādu, no kā īstenībā nebija iespējams izvairīties. Un ko tad mēs darīsim, vai mums nāksies atteikties no zilās kartīņas? Tas, protams, būs nepatīkami, vai mēs mēģināsim to glābt. Nu, mums noteikti par to ir jāpalauz galvas un dalību valsts jebkurā gadījumā to varētu izdarīt. Es atvainojos, ka esmu provokatīvs, bet mums noteikti par to ir jādomā. Zīpels kundze no valsts, kas īstenībā mēģina, lai zilā kartīte kļūtu par veiksmes stāstu. Den Satz kommentiere ich jetzt nicht mehr. Nu, šo teikumu es nekomentēšu, jo tas izklausās pozitīvi ar skaitļiem, bet nu vienalga. Es gribēju uzdot jautājumu par dubulto Eiropas zilās kartas un nacionālo noteikumu eksistenci. Jautājums ir, vai zilo karti tajās valstīs, kurām ir nacionālās uh, risinājuma iespējas, vai tā netiek izmantot tādēļ, ka tā ir pārāk sarežģīta, pārāk maz interesanti, vai pašu noteikumi ir tikpat labi, un tādēļ nu, varbūt domā, ka tas nav nepieciešams šo zilo kārtu izmantot. Un šai saistībā būtu nozīmīgi zināt, kāda ir uh, skaitļa un dati. Ja no vienas puses mēs sakām, jā, ļoti daudz ar zilo karti, bet citās nu, gluži vispār neviens, bet cik tad citās valstīs ieceļo izmantojot nacionālos risinājumus. Un otrs jautājums, vai ir salīdzinājumi, cik sarežģīta ir zilās kartas procedūra salīdzinot tās ar nacionālajām procedūrām un kādi ir noteikumi, lai augsta kvalifikācijas starpņēmēji varētu ieceļot. Aizvien ir tāda apgalvojuma, ka apstākļi ieceļot, izmantot zilo karti, nav īpaši atraktīvi ieceļotājiem no trešajām valstīm, tā kā globālajā konkurēja uh, situācijā citas valsts piedāvā labākus uh, apstākļus, kas izmantojot šos iztainieceļo. Nu, tas būtu interesanti šo salīdzinājumu zināt. Tātad salīdzināt zilo kārti ar nacionālajiem augstu kvalificētu darbu spēku ieceļošanas noteikumiem un tāpat arī salīdzinot ar to ar sistēmu, kāda ir citās valstīs, uh, ar kurām konkurējam. Es domāju, ka šāds salīdzinājums būtu nozīmīgs arī, lai varētu novērtēt, vai zilā karta tās darbība tiek paplašināta vai kāds uzlabojums ir nepieciešams. Thank you, Brigitte. Next speaker. Paldies, Brigitte. Džina Lambert, lūdzu. Thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Man arī ir daži jautājumi. Viens par to, cik daudz ES delegāciju uh, Eh, dalību valstīs tā aktīvi informē pilsoņus par zilās kartītes sistēmu. Un otrām kārtām, eh, vai ir bijis šī pētījuma pašu migrantu vidū, kāda sistēma viņiem šķiet labāka, jo var piedāvāt šo zilo kartīti un uh, ir arī dalību valstu sistēmas, bet uh, bija domāts, ka šī zilā kartīte varētu arī uh, garantēt zinām pārvietošanās brīvību. Jāsaka, uh, ka dalību valstu sistēmas attiecas bieži vien uz vienu uh, nodarbināto vienā valstī. Tātad, ko paši darbinieki par to domā, ko domā šie migranti, kuru sistēmu viņi izvēlētos, ja viņiem būtu šāda iespēja, jo citreiz dalību valsts iespējas nepiedāvā. Un gribēju pavaicāt, vai ir arī atšķirības starp definīcijām, kurš tad ierodas valstī Jā, šīs bija diskusijas pirms kāda laika, vai tad tiek runāts par augsti kvalificētu vai augsti prasmīgu dalību da, darba spēku. Nu, tas nevienmēr ir identiski. Un arī uzņēmumu nevienmēr uh, uzskata, ka tie ir pilnīgi identiski sinonīmi. Uh, Un vai zilās kartītes direktīva patiešām ir nesus cerētos augus, ņemot vērā darba devēja intereses, vai viņi patiešām var pieņemt darbā tādus cilvēkus, ko vēlējās? Jā, priekšsēdētājs turpina zilā kartīte pats par sevi bija labs instruments, un īstenībā jūsu argumenti ir ļoti vērtīgi. Sisīli Kengī lūdzu. Eh, grazie, e una Paldies! Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. It īpaši ievērojot uh, to, ka šī ierosme ir no Itālijas un Itālija izmeklē. Tā darbības domāju, ka zilā kārta nav īpaši veiksmīgi darbojusies. Daudz, uh, kas tiek uh, teikts arī ziņojumā, trūkst skaidrojumu un Ja jūs apjautāsieties jūsu paziņu lokā, tad lielākā daļa nemaz nezina, ka kaut kas tāds eksistē. Bez tam arī uh, dalību valstu, dalību valstīm atstātā uh, eh, rīcības spēja uh, bija ārkārtīgi liela, pielietojot zilo karti, jo dalību valsts var vai nu zilo karti, vai nacionālos noteikums pielietot, un tas nav pareizi, jo nacionālai noteikumi ne. Uh, vienmēr atbalsta un veicina augstas kvalifikācijas migrantu ieceļošanu. Par to runāja iepriekšējā runātāja. Mm, jāskatās arī par kādām darba vietām šeit runājam. Nevienmēr augstas kvalifikācijas darbņēmēji ir iesaistīti, bet bieži ir augstas kvalifikācijas uh, migranti, kas vienkārši neizpilda visas prasības pēc kvalifikācijas, un komisijai vajadzētu vairāk uzmanības tam uh, pievērst. Un īpaši krīzes laikā nevienmēr uh, ir uh, steidzami risinājumi nepieciešami. Itālijā jāraugās un jāmēģina uh, padarīt iespējami ieceļošanu tiem, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija. Mēs vēlamies kvalificētus migrantus uzņemt. Un tam mums vajadzētu piemērot mūsu noteikums, mums vajadzētu preventīvi darboties un tiešām arī strukturēti. Zilā karte varētu radīt pēcsacību un tiem cilvēkiem, kas vēlas ieceļot, tiem būtu tāda iespēja. Līdz šim šāda iespēja nav bijusi. Ja personas ieceļot, tad tām e, jāpakļaujas nacionāliem noteikumiem un lielākoties ik gadus jāatkārta uzturēšanās atļauja. Un bieži vien um, tā tiek atteikta, jo uh, darba uh, piedāvājumi tiek saņemti pārāk vēl, un tas uh, potenciālos ieceļotājus um, tiem laupa drosmi. Vajadzētu trīs jautājumos strādāt. Ar šo instrumentu nav jāatrisina tikai steidzamie gadījumi, jo citādi tas nozīmē, ka zilai kartē ik gadu jānosaka jauna kritērija. Un tikai uz laiku jāreaģē, nu, piemēram, Milānā notiekošā pasaules izstāde, bet, nu, tā drīz. Uh, Um, beidzas. Īpaši krīzes laikā var uh, redzēt, ka zilā karte nevienmēr e, tiek veiksmīgi pielietot. Vairākas politiskās uh, partijas darbojas tā, ka šī zilā karte tiek kritizēta saistībā ar augsto bezdarbu, bet bezdarbs neskar visas kvalifikācijas līmeņus. Uh, vienādā līmenī. Mums uh, vajadzētu um, savādāk domāt un uh, izvēlēties citu pieeju. Gribu lūgt komisiju tiešām parūpēties par to, lai citas valsts, kas pielieto zilo karti, lai to rīcības uh, manevrēšanas spējas tikt samazinātas, it īpaši attiecinot to uz augstās kvalifikācijas darba ņēmējiem, kuru skaits ir nepietiekams. Zilai kārtai vajadzētu būt būt uh, rosinājumam pārdomāt par attīstības palīdzību, ja mēs ievērojam to, ka lielākā daļa augstas kvalifikācijas darbņēmēji ierodas no Azijas, nevis no Āfrikas, tad mums vajadzētu vēlreiz pārdomāt par to, kāds ir mūsu attiecības ar Āfrikas valstīm, jo šeit mēs varētu saistību ar citām ārpolitikas, attīstības politikas. A, sektoru daļām. Kādēļ Itālijā ir tik maz eh, darba ņēmēji, kas ieceļo no šīm valstīm? Ir eh, ļoti daudz personas, kas eh, varētu izmantot šo iespēju to kvalifikācijas dēļ, bet nav saņēmuši silo kārti. Komisijai vajadzētu aktīvāk strādāt un rūpēties, lai šī iniciatīva ir saistīta ar Eiropas pievienoto vērtību. The... Paldies! Tātad jābūt arī šai saiknēji starp valstīm, kas uh, sūta šos migrantus un starp valstīm, kas izsniedz zilo kartiņu. Paldies, ka. Paldies, un es ceru, ka komisija detalizētāk kaut ko par to pastāstīs. Anna Gomeša tagad lūdzu. Es gribu teikt, man nav pilnīgi nekādu šaubu, ka zilā kartīte netiek biežāk izmantot arī krīzes uh, dēļ. Uh, un daudzām valstīm, kam ir vajadzība pēc darba spēka no ārpuses. Tā tad var pieņemt darbā cilvēks no citām valstīm, Portugāla, piemēram, no kuras es nāku, eksportē savu darba spēku, viskvalificētos uh, ierēģņus, augstu līmeņu profesionāļus uz citām Eiropas valstīm, it sevišķi uz Vāciju un apvienoto karalisti. Nu, protams, arī uz uh, trešām valstīm, uz uh, Norvēģiju. Ļoti daudz cilvēki no um, Portugāles dodas strādāt uz Norvēģiju. Varētu teikt, ka tas ir labi, bet, protams, tas nāk par ļaunu arī mūsu pašas, pašu valsts attīstībai. Zilā kartiņa bija domāta, lai piesaistītu darba spēku no ārpuses. Bet ņemot vērā to, kas ir noticis Eiropas Savienībā, nu jā, kartiņa ir zaudējusi savu sākotnējo mērķi. Es gribēju pavaicāt Vai komisija šeit saskata saikni starp uh, zilās kartas neveiksmi un uh, ekonomisko krīzi Eiropas Savienībā? Un gribēju arī pavaicāt, cik lielā mērā zilā karte veicina trešo valstu pilsoņu legalizāciju. Augsti kvalificēts darba spēks, kas ierodas pie mums, varētu šeit strādāt. Mm. Ņemot vērā to, ka viņi varētu kandidēt uz zilo karti Portugālē, jo projām ir eh, daudz um, ārvalstu pilsoņu, piemēram, no Ukrainas, un citām valstīm, viņiem ir ļoti labas kvalifikācijas, bet viņi, diemžēl, strādā mazapmaksātu darbu, jo viņu kvalifikācija nav atzīta pie mums. Gribēju pavaicāt, cik lielā mērā Zilā karte var palīdzēt risināt šo problēmu. Ir jau ir citi cilvēki, piemēram, bēgļi, kas ierodas Eiropas Savienībā, vai varētu izmantot zilo kartiņu, lai atzītu šo cilvēku kvalifikāciju. Tātad man vairāk tagad nodarbina šī kvalifikācijas atzīšana un tā saukto eh, zelta vīzu piešķiršanu. Tie ir pavisam cita cilvēka, cita ļaužu kategorija. Nu, jāsaka, ka situācija, kas tagad rodas, man nepavisam neiepriecina. Es domāju, ka komisijai vajadzētu eh, izpētīt tieši šo vīzu politiku, kas importē, diemžēl, noziedzību Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka būs grūti nodalīt zilās kartes stāstu no taupības pasākumu sekām, bet diemžēl tā nu tas ir. Sibāju kundze, Sibājus. Jag tänker att problemet med blåkortsystemet är att det bara omfattar de höga. Zilā kartīte ir attiecināma tikai uz augstu kvalificētu darba spēku, un tā ir arī viņas nelaime. Zviedrijā mums ir cita sistēma. 2008. gadā tika pieņemts jaunais imigrācijas un nodarbinātības likums, un tas attiecas gan uz augstu kvalificētiem, gan uz zemi kvalificētiem cilvēkiem. Jāatzīst. Man šķita, ka jaunais likums ir sliktāks par iepriekšējo, bet tas ir viens no iemesliem. Uh, kādēļ pie mums tik maz tiek izmantot zilā karte. Bet jāsaka, ka pie mums tomēr salīdzinoši ir visai daudz zilās kartas īpašnieku. Trešajā tabulā te ir salīdzināmi dažādi dalībvalstīs esošie noteikumi. Mums ir jāparūpējas, lai tiktu pieņemta tāda likumdošana, kas attiecas uz visiem migrantiem, kas pie mums ierodas darba meklējumos. Mēs te nerunājam tikai par augstu kvalificētiem ekspertiem. Ir e, jābūt likumdošanai, kas iekļauj visus migrantus, kas ir devušies ārpus savas valsts darba meklējumos. Kad silā kārte tika uh, ieviesta, mēs uzskatījām, ka tas ir ļoti egoistiski. Tā tad Eiropas Savienība mēģina atlasīt labākos cilvēkus, labākos prātus. Tajā pašā laikā ir ļoti daudz cilvēku, kas vēlas uh, ierasties pie mums. Ir nabadzīgākās pasaules valstis kas varētu arī pie mums sūtīt savu darba spēku. Un mums ir jāprūpēs par atvērtu sistēmu darba meklētājiem. Paldies, Lopes Agilār kungs, lūdzu. Thank you, Claude. Paldies, Claude. Gribēju uzdot jautājumus komisijai. Un tie lielā mērā sasaucas ar Annas Gomešas uzdotajiem. Jo e, ir bijusi tāda visai nelabvēlīga attieksme pret uh, legālo migrāciju jau gadiem ilgi. Direktīva e, tika pieņemta 2009. gadā, un tas ir tas laiks, kas sasaucas ar briesmīgāko, briesmīgāko krīzi, ko esam piedzīvojuši. Ja mēs runājam par direktīvas efektivitāti, īstenībā varam ļoti daudz ko no tā visu mācīties. Pirmkārt, direktīva bija paredzēta, lai uh, trešo valstu, lai varētu piesaistīt ļoti kvalificētu trešo valstu darba spēku. tehniķi, augstu kvalificēts darba spēks. Universitātes absolventi, it īpaši no ES dienvidu valstīm, dodas uz citām valstīm Eiropas Savienībā. Anna Gomes uh, runāja par to, kas notiek Portugālē. Mēs piedzīvojam to pašu Spānijā. Daudzi no mūsu jauniešiem ir spiesti doties ekonomiskā trimdā uz Vāciju, apvienoto karalisti, ļoti daudz ar labu izglītību un eh, kva, augstu kvalificēti. Es gribēju pavaicāt komisijai, kādi ir šie skaitļi tātad trešo valstu pilsoņu, kas iegūst uh, zilo kartīti, kādi, uz kādām darba vietām viņi pārsvarā piesakās un gribēju arī uzzināt, kāda kvalifikācija piemīt tiem darba ņēmējiem, kas dodas no vienas ēst dalību valsts uz citu. Tas būtu patiešām ļoti interesanti. Un tas mums varētu arī kalpot par iedvesmu, lai mainītu attieksmi pret legālās imigrācijas pakotni, pie kuras vajadzēs strādāt Junkera vadītajai komisijai nākamo piecu gadu laikā. Paldies! Jā, un, protams, mēs visi vēlamies zināt, kāda būs šī jaunā uh, likumdošanas pakotne. Viržjā kundze, lūdzu. Merci. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Daudz lietas jau ir teiktas. Domāju, ka varu piekrist lielam skaitam no secinājuma, bet ir arī lietas, kurām nepiekrītam arī. Uh, vilšanās par uh, uh, secinājumiem, jo tās jau varēdzēja sagaidīt no paša sākuma kopš uh, vairākiem gadiem Eiropas Savienība daudz kārto dažādus risinājumus, bet no nu, tajā pašā laikā dalība valsts ir tās, kas nosaka to, kā risinājums ir, nu, piemēram, Vācijā. Uh, Uh, zilās kartas uh, izsniegšanas uh, gadījumu skaits pieaug, bet samazinās klasiskās Vācijas sistēmas izmantošanas gadījumu skaits. Nu, tas nav pārsteidzoši. Lai izteikt konstruktīvas piezīmes, teikšu, ka esmu ļoti satraukta, bet neesmu pārsteigta par izcelsmes valstīm. Es gribētu uh, lai mēs um, velkam paralēlus un raugamies um, un paraugamies konkrēt uz um, noteiktām valstīm, īpaši vidusjūras dienvidu sadarbības valstīm un uh, sadarbības līgumu, readmisijas, jeb atpakaļ atgriešanas līgumu. Uh, mobilitātes eh, nolīgumi un eh, viss, kas paliek tikai cerību līmenī. Un tad, kad mēs lasām šos eh, nolīgumus par mobilitāti, redzam, ka kritēriji ir tieši tie, kādi ir zilās kartas dokumentos. Tātad es domāju, ka mēs varētu sadarboties ar noteiktām valstīm. Es pārzinu situāciju Tunisijā. Esmu satikusies ar daudziem pārstāvjiem no šīm valstīm, arī arotbiedrību pārstāvjiem, nevalstiskām organizācijām, kas strādā ar šiem jautājumiem. Es domāju, ka mēs varētu daudz ko mācīties, lai varētu izmantot to un lai redzētu šo koherenci jautājumos, uzklausot arī vēstniekus ES, kas ar šiem jautājumiem strādā. Un daudz, kas tiek runāts par uh, gudro plāta, prātu aizplūšanu uz Kanādi, Aust Kanādu, Austrāliju, ASV. Āfrikas valstīs uh, gudrie prāti arī uh, izceļos šīm valstīm. Kādēļ bēg no valstīm? Tādēļ, ka ES vārti ir ciet, tādēļ, ka nesap jāatņem vīzas, lai arī uh, studētu, un viņi dodas kaut kur citur. Es domāju, ka tiešām daudz darba jāpaveic, lai saprotu, lai saprastu sistēmu, lai mainītu to šajos tematos bez ilūzijām, bet, nu, katrā gadījumā ir um, darba ar virziens noteikts, kurā strādāt. Much, um... Paldies! Loristens, kundze, lūdzu. Nu, aitäh, härra esimees, ma räägin eesti keeles. Uh, Mul on väga hea meel, et praegu runāšu igauņu valodā. Esmu ļoti gandarīta, ka Gomešas kundze šīs diskusijas uh, pavērš pavisam citā griezumā, jo ir, piemēram, arī Eiropas Savienības dalība valsts, kur ir zemāka alga, kur ir uh, zemāks uh, dzīves līmenis. Uh, Eh, cilvēki no šīm valstīm dodas uz citām ES dalību valstīm, kur ir labāki darba un dzīves apstākļi. Gribēju pavaicāt, vai komisija ir padomājusi par eh, zilās kartes sistēmas grozīšanu, lai cilvēki, kam ir zilā karte, varētu ierasties tajās valstīs, no, kuras plūsta prom, no kurām plūsta projām labākie prāti. Jāsaka, ka mūsu valstī Igaunijā ir sagatavot speciālisti, universitātēs ir iztērēt apmēram 4 miljonu eiro, lai viņus apmācītu, bet viņi dodas prom uz citām valstīm, kur ir augstākas algas, un mums tagad, piemēram, nav pietiekama ārstu un cita uh, um, augstu kvalificētu darba spēka. Tā tad ir jārunā par uh, konkurences uh, veicināšanu Eiropas uh, Savienībā. Tā vietā, lai piesaistītu augsti kvalificētu darba spēku no trešajām valstīm, mums ir uh, jāpalīdz arī pašiem savām dalību valstīm. Galvenā problēma ir tāda, ka mēs nevaram uh, maksāt pārāk augstu algu tiem, uh, kas nāk no trešajām valstīm salīdzinām ar algas līmeni, piemēram, apvienotajā karalistē vai Vācijā. Paldies! Un tagad ir uzstājušies visrunātāji, došu vārdu Šmītas kundzei. Some of them will be difficult. Es saprotu, ka uz dažiem jautājumiem būs grūti rast atbildes, bet uh, lūdzu jums tagad vārds. Uh, Paldies, uh, priekšsēdarbums runāšu franciski. Kādēļ direktīvai nav vēlēto rezultātu un kāda ir šī vēlētā vēlaties iespējas, ir ļoti grūti uz to atbildēt. Mēs esam izvērtējuši ekonomiskos indikātorus atbilstoši datiem, kuri bija, bet nu, tie arī nedeva daudz rezultātu. Mēs raudzījāmies uz bezdarbu un citiem, taču ir ļoti grūti izdarīt secinājumus, jo skaitļi, kas mums bija, ir samērā zemi. Jūs arī uz to norādījāt. Tāpat mēs raudzījāmies uz dalību valstīm, kas nosaka kvotas, lai uzņemtu ekonomiskos migrantus, un arī šeit ir ļoti sažģīti izdarīt secinājums, jo kvotas bieži nosaka balstoties uz nepieciešamību lai migranti varētu strādāt, arī jāievēro bezdarbs, bet ir ļoti grūti izdarīt secinājumus. Dažādi elementi, ko es pieminēju, uzstājoties iepriekš, proti <clears throat> raugoties uz to, kādas ir, piemēram, nacionālās schēmas, varbūt, ka tās ir interesantāks. Pielikumā ir tabula, kas skaidri uzskaita zilās kartas atļaujas un nacionālās atļaujas, kādas ir dotas. Un ir ļoti grūti tādus skaidrus secinājumus izteikt. Nu, diemžēl šodien nevarēšu jums pilnīgi skaidri atbildot. Un mums ir jāturpina analizēt situāciju. Tāpat jāsaka, ka ir pētījums, ko Eiropas migrācijas satīklums ir veids par dalību valstu politiku vērstu, lai piesaistītu augstas kvalifikācijas migrantus 2013. gadā. Tā ir izstrādāta, tur jūs atradīsiet secinājumus, bet ne visus. Tāpat arī mēs esam raudzījušies, kurā sektorā zilās kartas turētāji strādā. Uh, Un arī šeit ļoti grūti izdarīt secinājumus, jo jums ir um, samērā maz uh, datu. Un ja dalībvalsts mums nedod uh, statistiku, tad sarežģīta situācija ir. Dati, kas mums ir pieejami tagad, liekas, ka esmu tos pazaudējusi. 133 uh, cilvēki, e, kā inženieri, zinātnieki ir, ir ieradušies un 76 menedžeri bet tas nav pārāk reprezentatīvi, jo mums nav visi dati. Jā, tā ir, ka šis ziņojums ir tāds, par ko esam nedaudz vīlušies, bet nu konstatējam situāciju, kāda tā ir. Ir arī iespējas pārdomām, kā strādāsim nākotnē, tuvākajā un kā tagad jau strādājam. Ievērojot valstu transpozīcijas, transponēšanas pasākums, nevienmēr darbs ir vienkārši, kā Krīsbeks kundze uzsvēra Mm, Šāds klats Junkers, um, nākošais priekšsēdētājs, uzsvēra nozīme, kā, lā, kāda ir tam, lai ES būtu atraktīva. Un viņš norādīja uz uh, dažādām iespējām, ja redzot zilās kartas uh, neveiksmīgo darbību. Viņš uh, pieteica, ka iespējams direktīva tiks pārskatīta. Jūs zinat, ka pārskatīt direktīvu tas nenotiek ļoti ātri. Un domāju, ka aktuāli jāraugās uz to, kāda ir trūkuma, kas nedarbojas, jāstrādā pie šī jautājuma. Un jāsaprot, kādēļ dažās dalībvalstīs ir vairāk zilās kartes, vai tas ir valsts lielums, ekonomiskā situācija, un jāpārdomā, lai labāk varētu analizēt situāciju, lai pēc iespējas varētu redzēt, kāda ir trūkuma šai direktīvai, kas ir pat labāk, kāda būtu labākā pieeja nākotnēji kā uh, to uzsver Junker kungs. Paldies! Thank you very much. It's really Paldies! Tiešām pārsteidzoši, ka mēs nevaram uh, saņemt nekādu informāciju no dalību valstīm, jo mums taču ir tieši saiknes ar dalību valstīm. Mēs negribam tikai paļauties uz padomus pieļautajiem datiem. Tas patiešām ir sarūktinoši gribēju pateikties Šmitas kundzei par uh, sniegto informāciju. Uh, viņa mūs informēja par veselām trim jomām. Paldies kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Kā jau teicu, šis ir tikai atspēriens uh, un attīstība visās trīs jomās turpināsies. Un, protams, arī parlamentam ir jāpaveic sava darba daļa. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas prezentācija Eh, to veiks Nīlsena kungs, un eh, divreiz gadā komisija sagatavo ziņojumu par to, eh, kā darbojas Schengenas zona, un tagad mēs uzzināsim, kas ir noticis no 2013. gada novembra līdz šī gada aprīlim. Temats izklausās visai savs, bet kolēģi noteikti būs informēti, ka pēdējo divu, trīs gadu laikā tas, kas ir noticis Schengenas zonā, mūsu komitejai ir bijis ļoti aktuāls jautājums. Mēs atceramies tās augstu panāktu Schengenes drošības slēgšanu. Tas bija ļoti, ļoti aktuāli un tas ietekmēja arī mūsu lēmumus un, protams, mums ir eh, regulāri jāiepazīst ar to, kas notiek. Protams, ir jautājumi, kas eh, šķiet tādi varbūt ikdienišķi, bet kādā brīdī tie kļūst, eh, tie iekļūst, iegūst pavisam citu nozīmi. Un Tā tad komisija eh, divreiz gadā mūs informē par notiekošo. Nielsen kungs, lūdzu. Yeah, thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Par uzaicinājumu prezentēt šo ziņojumu, kā jau jūs norādījāt, mēs šādu ziņojumu gatavojam divas reizes gadā, lai sniegtu informāciju par to, kā darbojas Schengenes zona dažkārt. Uh, Mēs to tēvējam par Schengens veselības pārbaudu, lai varētu noteikt, kādas problēmas iespējamās vai berzi starp institūcijām, dalību valstīm, lai būtu iespēju šādas problēmas eh, pārspriest un atrast kopīgus risinājumus. Kā jau eh, jūs sacījāt, šis ir piektais ziņojums, un katra ziņojuma sakarā vienmēr ir notikušas ministru debatas, tā te vienmēr ir bijis ar parlamentu, un esmu gandarīts par iespēju prezentēt šo ziņojumu, jo tas ir paredzēts gan vienai, gan otrai institūcijai. Šajos ziņojumos mēs mēģinām skatīt trīs lietas. Pirmkārt, gūt pārskatu par situāciju pie mūsu ārējām robežām, izmantojot maksimāli aktualizētus datus ziņojuma aptvertajā periodā. Otrkārt, akī piemērošana dalībvalstīs ir īpaši attiecībā uz ārējo robežu kontroli un iekšējo robežu kontrolas atcelšanu, un treškārt sniegt pārskatu par notikumu attīstību citās jomās, kas attiec uz Schengenas akī politikas uh, attīstīšana, ieviešana tādā ziņā jomā kā vīzu politika, vīzu informācijas eh, sistēmas, SIS-2, at, eh, atpakaļ uzņemšanas politika un tā tālāk. Īsos vārdos par šo piekto ziņojumu runājot attiecībā uz ārējām robežām un situāciju attiecībā uz nelegālu robežu šķērsošanu. Vakar mēs runājām par Task Force, vidusjūras Task Force eh, pēc darba, mēs redzam, kāda situācija ir pie Itālijas Maltas robežām, par šo situāciju mēs runājam vakar, es sīkāk par to nestāstīšu, par citām ārējām robežām runājot, gan salīdzinājumā ar centrālo uh, vidusjūras reģionu situācija ir saprātīgi stabila un saprātīgi zema, izņemot Rietumbalkānus. Tāpat situācija, runājot par situāciju Schengen zonas iekšienē, ņemot vērā to, ka nav iekšējās robežu kontrols. Mēs sadarbojamies ar Frontex, uh, lai gūtu datus par tā saucamo sekundāro kustību, kad ir runa par trešo valstu pilsoņiem, kuriem nav uzturēšanās eh, tiesību, kuri pārvietojas no vienas Schengenas valsts uz citu to mums ir nepieciešams vairāk analīzes un ieskatu par to, kā šī sekundārā kustība no, nu, norit Schengenas zonas uh, iekšienē. Tas mums būtu jāpārzina mazliet vairāk. Pār akī piemērošanu sākot ar iekšējām robežām. Atskaits periodā mums bija divi gadījumi, kad dalībvalstis uz laiku atjaunoja iekšējo robežu. Tā bija Polija, Polija uz divām nedēļām. Uh, saistībā ar ANO konferenci par klimatu pārmaiņām un otrkārt Nīderlandi uz divām e, nedēļām kodoldrošības samits sakarā un ārpus atskaits perioda. Tā bija Beļģija uz sešām dienām jūnija sākumā atti, saistībā ar G7 samitu. Visi trīs gadījumi tika pieziņoti gan komisijai, gan sabiedrībai, gan dalībvalstīm, un Polija ir pēc tam ziņojusi par pārbaužu rezultātiem. Kopumā mums eh, nebūtu nekas šeit apsprīdams. Runājot par pārkāpumiem un sūdzībām no dalībvalstu puses, pirmā joma, ko mēs parasti apskatām šajos ziņojumos, ir policijas pārbaudas uz iekšējām robežām. Ka, kā jūs zināt, šādas atļaujas ir pieļaujamas ar noteikumu, ka tās nav ekvivalents robežu kontrolas pārbaudē. Mēs esam saņēmuši sūdzības no pilsoņiem ceļošanas laikā tāpat arī sūdzības par šķēršļiem uz iekšējām robežām, piemēram, uz Eh, auto ma, maģistrāles eh, pēkšņi ātruma ierobežojumi, tie ir pieļaujami kādu um, drošības noteikumu dēļ, bet ne tāpēc, ka autostrāde šķērso divas robežas. Tālāk runājot par akī piemērošanu mēs turpinām sekot situācijai. Runājot par formālo pārkāpumu, proc, eh, tā ir viena valsts, kas eh, paredz pārvadātāju atbildību eh, iekšējos Schengenes lidojumos un mēs pieprasām mainīt šo, mainīt šo noteikumu, jo pārvadātāja atbildība attiec tikai uz lidojumiem ārpus Schengens robežām. Tālāk ir trīs gadījumi ar dalību valstīm attiecībā uz eh, ārējām robežām par eh, neizraidīšanas principu un viens gadījums, kurš ir saistāms ar uh, brīvu personu pārvietošanos un e, gaidīšanas laiku rindā pie ārējās robežas. Citi jautājumi, kas saistām ar pašreizējo situāciju, protams, padomu vēl nav pieņēmusi lēmumu atcelt iekšējo robežu kontroli ar Rumāniju un Bulgāriju. Padomē tiek atkārtot pausts atbalsts šādai atcelšanai, taču lēmums ir pagaidām padomas rokās. Vēl viens svarīgs jautājums. Mēs esam sākoši gan komisijā, gan sadarbībā ar dalībvalstīm gatavot, gatavot jaunu Schengenas novērtēšanas mehānismu. Par to vienošanās ir panākta 13. gada rudenī. Jaunais instruments ir stājies spēkā, taču praktiski tiks piemērots no šī gada novembra. Mēs esam pieņēmuši daudzgadīgo programmu, kas nosaka termiņus dalību valstīm eh, validēšanai un standarta formulāru kas tiks izvērtēts, eh, kas tiks izmantots visās Schengenas valstīs. Tālāk par gada programmu 2015. gadu un piecām dal dalību valstīm, kas eh, tiks izvērtēts nākošajā gadā, un arī nepaziņotās vizītes, kas var notikt tik vienā no valstīm, ne tikai šajās piecās, un arī esam uzklausījuši Frontex un pamatiesība aģentūru, ko mēs ņemsim vērā pieņemot gadu programmu šogad rudenī. Par citiem ziņojumu jautājumiem es pārāk sīk negribētu stāstīt. Mēs esam snieguši pārskatu par to, kā darbojas vīzu informācijas sistēma un otrās paudzes Schengens informācijas sistēma vissakarā Uz 1. aprīli sistēma bija apstrādājusi 6,7 miljonus vīzu pieprasījumu kopumā. Mēs rudenī beigsim jaunu pārējais periodu, kad dalība e, valstīm vajadzēs regulāri pārbaudīt pirkstu nospiedumus. Tas notiks oktobrī. Mēs pieņemam zināšanai situāciju ar vīzu režīmu atvieglojumiem, apzinoties to, ka bēgļi, nu, situācija ar bēgļiem no Rietumu Balkāniem ir sarežģīta, un mēs sakojam situācijai šajā sakarā. Visā pārējā es negribētu runāt pārāk detalizēti, bet esmu jūsu rīcībā, lai sniegtu Eh, papildus informāciju. Un sastais nākošais ziņojums būs gatavs šī gada novembrī. Paldies, Nilsen kungs, turpina priekšsēdētājs eh, jaunajiem deputātiem ziņoja, ka šī ir, div, eh, šī ir pārbauda, kas notiek divreiz gadā, un šis ir bijis reāls tests mūsu komitejai un apliecina, ka to, cik šī testi ir nepieciešami. Tāpat arī Jūs redzēsiet, kā jomās, kas izraisa īpaši interesi, ka Schengens ziņā vairāki par to īpaši interesi izrādā, vairāki deputāti, depu, konkrēti Koeļo kungs un Agilār kungs, Koeļo kungs, viņš bija referents pār Schengenu, viņš arī izteiksies. Paldies! priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties referentam un Eiropas Savienībai. Šis ziņojums šķiet ļoti veiksmīgi izstrādāts. Mums visiem ir um, jāatbalsta, jāaizsargā Schengenas uh, vīzes situācijā un tāpat arī regulāri ir jāizvērtē notikumi un jākonstatē lietas, kas ir jākoriģē. Komisijas sacītā sakarā gribētu pasvītot četrus punktus. Pirmkārt, robe, ārējās kontrolas robežas. Tās notiek um, saprātīgi izmantojot tos rīkus, kas ir mūsu rīcībā, uh, bet eh, bija lielākas bažas vieš nelegāls kontrolas uz iekšējiem robežām un ceram, ka, eh, ka eh, komisija ir ņēmusi vērā atsevišķu valstu sūdzības. Tālāk, es gribu apsveikt komisiju par to, kā tiek atbalstīts parlamenta viedoklis Rumānijas Bulgārijas sakarā. Mums ir jāpārvar šī pilnīgi nepamatotā blokāda, lai abas valsts varētu pievēroties Schengenai. Treškārt, ar gandarījumu atzīmēja, ka ir veikti pasākumi jaunajā Schengens izvērtēšanas sistēmā ceru, ka komisijas nākošais ziņojums sniegs e, konkrētāku informāciju par to, kā sistēma tiek e, ieviesta. Un arī piebildīšu, ka parlaments norādīja, ka šī jaunā e, sistēma ir paredzēta, lai piešķirtu lielāku ticamību Schengens telpai. Un tikai ar šādu sistēmu mēs, eh, labu sistēmu mēs varam pilnībā tai uzticēties. Tāpat es gribētu apsveikt komisiju par to, ka tās pieminē šīs nepaziņotās vizītes. Padomi bija pret to. Bet gala tekstā šīs nepaziņotās vizītes tika iekļautas un ar gandarījumu uzklaus to, ka nepaziņotās vizītes netiks ierobežotas uz valstīm, kas tiks vērtēt šogad, bet varētu notikt tik vienā no Schengens valstīm lai identificētu situācijas, kad noteikumi netiek ievēroti. Domāju, ka šī ir ļoti laba pieeja no komisijas puses un apsveicu jūs šajā sakarā. Paldies, Karlos. Juan, lūdzu. Paldies, Klod. Arī es gribu pateikties komisijai. Ļoti labi, ka divreiz gadā mēs varam uzklausīt šo Schengens izvērtējumu ziņojumu par to, kā sistēma darbojas uh, jomā, kas ir viens no vislielākajiem ieguvumiem Eiropas procesā. Mēs esam daudz pasvītrojuši to, ka Eiropas Savienības doma nav eiro iekšējais tirgus, bet tā ir pamatiesības, brīva pārvietošanās, tās ir Eiropas pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties, bet arī Mums ir vairāk kārt nācies atgādināt to, ka Schengena, kas ir viens no visbūtiskākajiem ieguvumiem Eiropā, eh, neatbilst Eiropas um, Savienības perimetram atsevišķas lielās valstis neietilp Schengenā un atsevišķas ne Eiropas valstis ietilp Schengenā, kas tiek varbūt pārāk reti pieminēts. Es gribētu pasvītrot arī to, ka Rumānijas un Bulgārijas um, jautājums nav atrisināts, viņām nav piešķirts pilns Schengens valsts status, jo nav vienprātības padomē. Mums būtu jānorāda uz tām dalībvalstīm, kas pār to ir atbildīgas. Bulgārija un Rumānija ir krietni pastrādājušas un pauž nožēlu par to, kā šīs valstis vēl nav Schengens telpā. Mums ir jābauž savs viedoklis šajā sakarā, tā skaitā padomēji, ar komisijas atbalstu šajā ziņā, bet es arī gribētu uzklausīt un dzirdēt no komisijas komentāru par uh, to ne Eiropas eh, valstu rīcību, kuras, neietilp, kuras ietilp Schengenā, kā tās ievēro standārtus salīdzinājumā ar Eiropas valstīm, kas izveidoja Schengenu, un konkrēts jautājums par Šveices referendumu epizodi, kas uh, pamudināja mūs uz diskusijām pagājušajā pirmdienā Lībe komitejā, un es gribētu dzirdēt pagājušā sasaukumā Lībe komitejā, un es gribētu dzirdēt kā šī epizode ietekmēs visu Schengens no izvērtējumu Paldies, nākošais runātājs. Krisi Gones. Uh. Skatoties un um, uh, diskutējot par situāciju, kāda ir situācija Schengens um, zonā, komisijas teiktais um, norāda uz to, ka Dublins 2 un Dublins 3 noteikumi ir radīti um, nesabalansēti, tie nāk par ļaunu vidusjūras uh, valstīm vidus un austrum vidusjūras valsts ir ceļi, pa kuriem lielākā daļa migrantu dodas uz Schengens valstīm. Migrantu šķērso Schengens robežu šeit. Mēs runājam par nelegālo uzturēšanos. Lielākā daļa gadījumu ir reģistrēti Vācijā, Zviedrijā, Francijā un Beļģijā. Ziņojumā ļoti skaidri tiek uzskaitīts, ka lielākā daļa nelegālo migrantu nav viss nepaliek vis tajās valstīs, kurās ieceļo, bet dodas tālāk uz citām Schengens valstīm. Tie noteikumi, kādi ir Dublins 2 un Dublins 3 eh, dokumentos fiksēti, noved pie tā, ka nelegālā migrācija galu galā smagi skar tās valsts, eh, kurās lielākā daļa nelegālo migrantu ieceļo īpaši Itālija un Grie Grieķija. Nu, un šīs valsts ir tādas tā kā uh, zibens novadēja, kas aizsargā Ziemeļu Eiropu, bet šīm valstīm nav uh, piešķirt attiecīgie budžeta līdzekļi, lai mm, šīs valsts, kurās pirmajās ieceļo migranti, varētu izturēt šo uh, migrantu slogu. Īpaši Grieķijas gadījumā, kur ekonomiskā situācija un finanšu situācija ir uh, burtiski uh, ļoti tādā, nu, tiešām ļoti sarežģītā situācijā un nelegālajos migrantus uh, aiztura drošības uh, uh dienesti un viņu uzturēšanās apstākļi ir, nu, tiešām mm, ārkārtīgi slikti. Uh, ir steidzami jāpārstrādā Dublins 2, Dublins 3 dokumenti, lai nelegālā migrācija tiešām finansiāli un praktiski tiktu veicināta tajās valstīs, uz kurām migranti vēlas doties, nevis um, ieceļošanas valstīs. Un šā uh, varētu īstenot solidaritātes uh, noteikumu, kas ir otrajā pantā līgumā par Eiropas Savienību no fiksēts. Un tad mēs varētu parādīt, ka mēs tiešām strādājam pie vienotas Eiropas. <coughs> Next is uh, Miss Post. Sarais kundze. Thank you, Mr. Chair. Uh, jāskapā to svenskā. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu zviedriski. Uh,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 Eiropas Savienībā. Daudziem pietrūkst zināšana par to, kā risināt šos jautājumus attiecībā uz brīvu pārvietošanos. Piemēram, Zviedrijā 800 Romu izcelsmes iedzīvotāji tika izraidīti no mājām bez kāda saprātīga pamatā. Varas iestādēm varas iestādes neapzinās vienkārši šos jautājumus. Un dažkārt liekas, ka labējie ekstrēmisti Zviedrijā eksploatē šo situāciju. Un šķiet, ka viņi uzlabo arī savus vēlēšanu rezultātus ar to. Mums uh, ir skaidri jāsaprot, ko tas nozīmē demokrātija, kā arī to, lai dalībvalstu rīcībā ir vajadzīgā informācija. Dalībvalstīm ir pienācīgi jāinformē savas administratīvās struktūras. Paldies, paldies! Soraja nākošais runātājs Stīvensa. Dank u wel, voorzitter. Ik heb... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir daži jautājumi, bet sākumā es gribēju pateikties komisāram par interesanto uh, ziņojumu. Es turpināšu, protams, tam sekot. Man ir vairāki jautājumi. Frontex. Jūs teicāt ka 12 dalību valstis nav piedāvājušas rādītājus Frontexam un arī citas dalību valstis nav piedāvājušas pilnvērtīgu informāciju. Kamdēļ? Vai dalību valstis nav motivētas to darīt, vai ir kādas tehniskas problēmas, vai tās vienkārši to nevēlas darīt? Gribēju eh, saņemt vairāk informācijas par to. Uh, kādēļ dalībvalsts nepietiekam sadarbojas ar komisiju. Un otrām kārtām šķiet ir kāds problēmas ar pirkstu nospiedumiem. Ja trešo valstu pilsoņi ierodas Eiropā, parasti tiek ņemti viņu pirkstu nospiedumi, bet šķiet tas vienmēr nenotiek. Vai jūs varat pastāstīt, kādēļ tā? vai dalību valstis pašas lēmīja, vai ņemt šos nospiedumus vai nē. Vai policisti nav pietiekami izglītot, vai viņi vienkārši nezina, ka ir jāņem pirkstu nospiedumu? Kādēļ? Vai tam ir arī kādas uh, iespējamas sekas, vai tas var, piemēram, radīt risku šiem cilvēkiem? vai tas var ietekmēt, piemēram, arī um, viņu iesniegumu patvērumu piešķiršanai? Vai jūs varat kaut ko vairāk par to pastāstīt? Un ziņojumā arī izlasīju, ka ir vairāki trūkumi un deficīti runājot par vērtējumu. kā Eiropas komisija varētu cīnīties pret šiem trūkumiem. Paldies! Thank you very much. And the final speaker is Ms. Winberg. Paldies, un tagad Vinbergs kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Pieminēšu dažus brīvas pārvietošanās aspektus un kā tas ietekmē Zviedriju. no vienas puses ir runa par to atbrīvošanos no uh, romāņiem, no otras puses uh, viņiem tiek piedāvāts uh, bezmaksas uh, ceļojums atpakaļ uz Rumāniju. Mūsuprāt, Rumānija ir jāsaņem atbildība par uh, saviem pilsoņiem. Rumānija ir saņēmusi līdzekļus Romu integrācijai sabiedrībā. Rumāņu vēstnieks ir Eh, apgalvojis, ka eh, Zviedrija ir jāizliedz ubagošana. Mums ir bijušas eh, nopietnas problēmas ar ubagošanu Zviedrijā. Mums ir daudz problēmu ar šiem cilvēkiem. Tās kļūst nopietnas. Es domāju, ka jāicina Rumāniju izmantot pieejamo finansēju, lai pienācīgi integrētu pašiem savu uh, Romu iedzīvotāju daļu. Par Eirodak runājot, tad, kad jūs paņemat pirkstu nospiedumus, šķiet, kā tie glabājas 18 mēnešus un pēc pusotra gada ir ieraksti dzēsti E, e, pirkstu nospiedumi netiek paņemti, jo spiedienu pārāk daudz, cilvēku ir pārāk daudz. Paldies! Turpin priekšsēdētājs, mēs tagad varam atkal uzru, uzklausīt komisiju. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par visiem pozitīvajiem komentāriem. Daži jautājumi no visa, kā jau Koļģo kungs Schengens izvērtēšanas mehānisms nākotnē būs informācijas avots nākošajiem ziņojumiem šajā sakarā, un mēs varētu šos ziņojumus varbūt padarīt labāk koncentrētus tāds, kāds un precīzākus, lai sniegtu eh, labāku priekšstatu par to, kā viss darbojas. Par asociētajām valstīm es negribētu teikt, ka tās ir labākā vai sliktākā situācijā, kā jebkur dalība valsts attiecībā uz Schengen, saki. Mēs dažkārt saņemam sūdzības par asociētajām valstīm, tieši tāpat kā par dalību valstīm, bet kopumā mēs neredzam nekādas vajadzības tās izcelt no kopējā skaitā. Tik tiešām pastāv neatrisinātais jautājums Šveicē par referendumu par brīvu pārvietošanos, strikti juridiski runājot, tie ir divi atšķirīgi nolīgumi, taču atkarībā no tā, ko Šveici gribētu darīt, eh, ar brīvu pārvietošanos, tas varētu ietekmēt arī Schengenu, taču mums šīs jautājums ir jāanalizē konkrēti sīkāk. Par citiem komentāriem runājot, es detalizētos visus neskatīšu, bet tie norāda arī cieš e, šo saikni ar akī jomām, kas var ietekmēt Schengenu, piemēram, patvērumu jautājumi, e, strādājošo pārvietošanās jautājumi lai gan stingri e, juridiski runājot šīs jomas neietilps Schengen sakī. Par Frontex datu uzkrāšanu un kāpēc tik daudz dalībvalstis e, e, nav iesniegušas datus. No vienas puses Tas ir jauns pasākums, ka Frontex pieprasa datus. Mēs atzīstam arī, ka dalība valstīm varētu būt komplicēti to visu apvienot. Un jārunā, ka šeit nav runa tikai par to, ka cik, cik personas ir aizturētas valsts iekšēnē kā nelegāli, tās uzturas, bet tālāk jautājums, kā šīs personas tur ir nokļūšas, no kurienes eh, tās nāk, un tas saistāms ir arī ar pat, eh, patvērumu jautājumu, piemēram, personas, kas ir tieši ieradušās Vācijā legāli vai tās ir ieradušās caur citu valsti un pēc tam e, nokļuvušas Vācijā ar vai bez nolūku pieprasīt patvērumu. Šādi dati būtu jāsavāc sistemātiskāk, ja jānosūta uz Frontex, tam ir nepieciešams zināms laiks, lai dalība valstis tos varētu paveikt, bet mums arī jāsaprot, tāpēc, ka šis ir svarīgs elements Schengenas darbības ziņā. Tālāk um, izskanēja jautājums par pirkstu nospiedumiem. Un mēs esam saņēmuši sūdzības arī no citām dalībvalstīm, kuras norāda, ka ir e, patvērumu meklētāji, kuri skaidri norāda, ka viņi ir e, ieradušies caur citu dalību valsti, kur viņi nav nodevuši pirkstu nospiedumus. Un šajā gadījumā Dublinas regulu kļūst grūti piemērots, ja tā netiek ņemt vērā. Tāpat ir arī iespēja, ka imigrants atsakās dodot pirkstu nospiedumu. Šajā gadījumā kādi juridiski vai proporcionāli pasākumi ir iespējami vai arī e, tās ir dalībvalsts kompetencē, mēs to nevaram pateikt šodien, katrā ziņā to mēs diskutējam ar attiecīgo dalībvalsti. Domāju, ka tādajādi esmu atbildējis uz lielāko daļu no jautājumiem, bet ja es kādu esmu aizmirst, tad atgādiniet man to turpin priekšsēdētājs. Pirms jūs dodaties projām, sākot, sākumā es teicu, ka Lībe komiteja ir daudz laika veltījusi, Schengenas izvērtēšanas un pārvaldības jautājumiem, un mēs arī turpināsim monitorēt Schengenas jautājumu, balstoties uz nacionāliem izvērtējumiem, un pēc vasaras atvaļinājuma nāksim klāt ar konkrētiem priekšteikumiem. Gribu norādīt, ka šīs ir ļoti noderīgas debatas, un kolēģi redz, kā Šengena ir daudz vairāk nekā tīkā brīvas pārvietošanās, bet ir arī pamatbrīvību, pamatiesību aspekti un citi. Un pēc vasaras atvaļājuma mēs varēsim šīs debates eh, attīstīt tālāk, kolēģi. Jūs redzat, ka mēs strādājam ļoti savlaicīgi un veiksmīgi, iespējams, mēs vasaras atvaļājumā varēsim dosties agrāk. Esam bijuši disciplinēti ar runas laikiem Es ceru, ka tas nav noguruma dēļ, bet ceru arī, ka jūs saglabāsiet šo tendenci pēc vasaras atvaļinājuma. Katrā ziņā turpiniet tā. Es ceru, ka neesmu nevienu aizmirsis. Mēs gaidīsim eh, juridisko dienestu. Uh, Es atvainojos, saka priekšsēdētājs man pārtrauc sekretariāts, bet eh, aicinu jūs tādā pašā veidā strādāt arī pēc vasaras atvaļinājuma. Ja jūs vēlaties uzklausīt nākošo darba kārtības punktu, kas varētu izklausīties samērā savs, bet domāju, ka tas būs visai ātrs, tā būs juridiskā dienesta prezentācija pār Eiropas Savienības eh, mau. Maurīcijas nolīgumu. Un es varētu varbūt aicināt juridisko dienestu bez kavēšanās. Salikums, jūs esat klāt, atvainojos, ka es jūs tādu priekšā tik sausā veidā, bet pēc tik, pēc tik lieliskām debatēm varbūt, ka jūs varat izklāstīt jautājumu maksimāli drīz, lai mēs varam arī savlaicīgi doties mājās. Paldies par prezentāciju. Uh, Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, gribu jums pastāstīt par tiesas prāvu, kas uh, tika uzsākta pirms trim gadiem Un šo jautājumu tāpat izskata arī ārlietu komiteja. Tā ir vienošanās starp Eiropas Savienību un Maurīcijas republiku par, ies, par eh, aizdomās turēto parā, pirātu transferu un eh, arī ar to saistīto um, konfiscēto īpašumu. Un Eiropas Savienības militārā operācija Atalanta, kas ir domāta pret eh, cīņai pret pirātiem, arī ir daļa no šī instrumenta un šī gada jūnijā Eiropas Savienības tiesa lēma anulēt padomes lēmumu, kas ir datēts ar 2011. Eh, gada 12. jūliju. Kādēļ tā notika? Problēma bija tāda, padome vienojās ar Maurīciju balstoties uz 37. pantu kādu ietvarā un parlaments vispār procedūrā netika iesaistīts, ne vedot sarunas, ne arī lemjot, un netika lūgta arī parlamenta piekrišana. Mēs devāmies uz tiesu un lūdzām, lai tiesa interpretē divus jauninājumus Lisabonas līgumā, proti ekskluzivitātes klauzulu proti, ka pa, padome var eh, lemt bez parlamenta iesaistes, ja eh, šī vienošanās neskar eh, tādas politikas jomas, kas ir saistītas tiešā veidā ar parlamenta kompetenci. Un tālāk saskaņā ar 218. Lisabons. Li, Eiropas Savienības eh, darbības pāntu parlaments ir eh, nekavējoties jāinformē par šādu starptautisku līgumu slēgšanas procedūru. Ja mēs runājam par pirmo interpretāciju, analizējot šī nolīguma detaļas, mēs varējām spriest, ka tas attiecas nevien uz ārēju un drošības politiku, bet arī par, uz sadarbību eh, krimināllietās un tiesu darbā. Un attiecīgās informācijas saglabāšana un analīze arī eh, tas ir jautājums, eh, kurā ir jākonsultējas ar parlamentu. Eh, runājot par pirmo prasību, tiesa pirmoreiz sprieda par uh, ekskluzivitātes klauzulu un saskaņā ar iekšējo spēka kompetenču sadalījumu Eiropas Savienībā ir jābūt arī atsaucei uz uh, juridisko pamatu un tika uh, spriests, ka parlamenta piekrišana ir jāprasa, ja šis jautājums skar vairākas jomas, ne tikai kopējo ārējo drošības politiku. Šodien eh, jūsu komitejā es gribēju vairāk runāt tieši par otro prasību, kas it īpaši attiecas uz Lībe komitejas kompetencēm, proti 2018. panta 10. punkta interpretācija. Padome informēja parlamentu par sarunu sākšanu 2010. gada martā Un, eh, kad eh, parlaments nākamreiz tika informēts 2011. Eh, gada oktobrī, jau trīs mēnešus pēc līguma parakstīšanas. Un tas jau pat, tas pat nebija publicēts oficiālajā vēstnesī, līdz ar to padome parlamentam vispār neko nepateica, neko, ne, ne par ko to neinformēja. Un, uh, Mm, tika uh, lemts, ka tādā veidā ir rupi pārkāptas procedurālās prasības un uh, padome nelegāli ir noslēgusi šo nolīgumu. Ko tad mēs varam secināt? Tiesa teica, ka 218. LSD um, līguma pantā ir skaidri um, paustas prasības. Tas nav ieteikums tāpat. Uh, tiesa teica, ka parlaments drīkst veikt demokrātisko kontroli, ņemot vērā šādu nolīgumu noslīgšanu ar trešajām valstīm. Un tiesa teica, ka tādā veidā tiek pausti Eiropas Savienības eh, demokrātiskie principi, kas ir viens no tās pamatvērtībām. Un tiesai īstenībā arī ir pilna jurisdikcija spriest šādās lietās, un e, tiesa teica, ka 218. pāns attiecas uz visa veida nolīgumiem, arī tādiem, kas ir e, Libe komitejas kompetencēs. Un Tāpat e, tika teikts, ka tas attiecas uz visām procedūras pakāpēm, sākot jau ar konsultācijām, sarunu vēršanu, uh, Uh, nolīgumu parakstīšanu, pielietošanu un arī pielietošanas pārtraukšanu. Visos šajos līmeņos, visās uh, šajās pakāpēs vajadzēja uh, informēt parlamentu. Protams, tas ir tiesas spriedums, bet kā tas varētu ietekmēt turpmāku darbu un it sevišķu darbu Liba komitejā. Viena no iespējām ir ar e, jauno uh, komisāru, jauno komisāra amatu kandidātu apspriesties, kā viņš vēlas īstenot šo tiesas spriedumu, jo būs arī jauns e, iestāžu nolīgums ar jaunievēlēto komisiju. Otrām kārtām parlaments var paust savu viedokli šādās sarunās, un tas arī pilnībā sasautas ar demokrātiskās kontrolas iespējām. Un padomēji un komisijai ir jāpiedāvā parlamentam informācija par visiem eh, šiem notikumiem un sarunu gaitu. Un eh, parlamentam ir iespēja izteikties visās sarunu vēšanas kārtās un, protams, eh, ir jādod arī savu piekrišanu nolīgumu parakstīšanai. Un parlaments tāpat var uh, teikt, eh, kā pielietot šo nolīgumu pirms dot eh, tam savu zaļo gaismu. Un, ja eh, šīs normas prasības netiek ievērotas, tad tas ir ļoti rupiešu līguma pārkāpums. Un es gribētu teikt, ka īstenībā tagad tiesas rīcībā ir nodota otra līdzīga lieta par uh, padomes lēmumu, kas attiecas uz uh, pirātu izdošanu Tanzānijas republikai. Un jāsaka, ka četru gadu laikā parlaments vispār netika nevienreiz informēts par sarunu noris. Paldies! Paldies, Alika kungs! Es eh, nedaudz jokoju eh, jūs steidzinot, eh, jo katrs vēlas doties ātrāk prom, jau sāk baudīt atvaļinājumu, un es gribu teikt it sevišķi arī jaunajiem kolēģiem, ka Eiropas parlamenta juridiskais dienests ir ļoti, ļoti svarīgs, neskatoties uz to, ka es jūs steidzināju. Un, protams, šis tiesas spriedums mūsu komitejā ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo mēs izskatām arī šādus startautiskus nolīgumus un Mm, es parūpēšos par to, lai padome un komisija pārskata uh, to, kā tās rīkojas šajā kontekstā. Un jā, ir iespējams organizēt arī uzklausīšanu un tas ļoti uh, tieši ietekmē arī mūsu turpmāko darbu. Paldies jums par uzstāšanos. Un šķiet. Tagad mēs esam uh, saulaicīgi beiguši sēdi, gribēju pateikties visiem uh, kolēģiem, kas izturēja līdz beigām, novēlu jums jaukas brīvdienas un tāpat arī gribu pateikties visiem komitejas darbiniekiem, novēlu jums uh, jaukas uh, brīvdienas un tiksimies atkal septembrī. Thanks for staying. Thanks for staying.